Right, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Labrīt, dāmas un kungi, kolēģi! Gribētu jūs sveikt NV un AFET komitejas kopīgajā sēdē. Pirmais darba kārtības punkts. The adoption of the agenda. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Prēdes kungs, kas jums būtu sakāms par darba kārtību? Vai varam pieņemt darba kārtību šajā redakcijā? Labi. Mums ir jāpieņem iepriekšējie sēžu protokoli, vai arī tas kolēģiem ir paprātam. Nu, tad trešais darba kārtības punkts - klimata diplomātija. Anne Līts un e, Džon uh, Lainens bija šī ziņojuma autori. Vai referenti vēlētos kaut ko vēl piemetināt pirms balsošanas? Ārnelīts, lūdzu. Paldies, liels paldies grupām Ir bijušas trīs ēnu referentu tikšanās. Gribēju pateikties arī Jo Lainenam, manam līdzreferentam. Mēs vēlējāmies uzsvērt, ka klimata diplomātija ir svarīga arī runājot par Irānu un citām valstīm, kas varbūt mums uzreiz tā nu, neiekrīt prātā, jo tur ir arī jāveic daudz centienu, ir jāpiedalās pušu konferencēs, jeb kop Un ja mēs šo klimata diplomātijas uh, ziņojumu pieņemsim un tas tālāk tiks tad nodots plenārsēdē balsojumam, tas būs lieliski. Paldies tagad, jo Lainens. Paldies, uh, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, ka tādu maigo varu diplomātija ir viens no mūsu spēcīgākajiem instrumentiem, un diplomātija klimata jomā ir arī ārkārtīgi būtiska. Mums ir jāizpilda savas saistības turpmāko gadu laikā. Jārunā par enerģētiku, kas ir ITRE komitejas pārziņā. Mums arī eh, jādomā par citiem starptautiskiem orgāniem, piemēram, starptautisko kriminālu tiesu, bet tas jau attiecas uz eh, citu komiteju pilnvarām. Paldies, jo Lainen. Pirms turpināt darbu, es gribētu vēl dot vārdu tulkiem, sāka priekšsēdētājs, lai viņi nolasa savu paziņojumu. Please go ahead. Lūdzu, tulki vārds jums. Tulki informē klausītājus par uh, darba noteikumiem, kas ir pieņemti bez sociālā dialoga. Uh, un paziņo, ka darbu beigs uh, rīta cēlienā līdz 12.30. Okay, thank you. We understand. Labi, mēs to sapratām. Tagad tad ķeramies pie balsošanas. Kristiāna Prēda, jūs gribētu kaut ko piemitināt? Jā. Yeah. C'était pas sur le vote. Ne jau par balsojumu, bet jums, eh, kā komitejas priekšsēdētājam un Austrievičus kungam, es lūgtu reaģēt uz vēlēšanu atcelšanu Moldovā jums, eh, kā ārlietu komitejas priekšsēdētājam un Austravičijas kungam, kā referentam, vajadzētu uz to kaut kā reaģēt, naklē ar paziņojumu. Paldies! Paldies! Varbūt mēs ar to varam tik galā pēc tam. Tad, kad NV kolēģi būs eh, arī jau devušies prom, jo tas skar tikai mūsu komiteju. Es piekrītu. Varbūt mēs arī varētu uzzināt tad vairāk, kas īsti ir noticis, saka Flegensteina kungs. Nu, varbūt jau mēs varam pēc tam par to apspriesties. Tagad ķeramies pie balsošanas. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 57. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 58. grozījums, kas par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 58. So 98 of 100 colleagues have voted. The vote is closed. Lielākais vairums kolēģi ir nobalsojuši. Grozījums ir noraidīts. 60. grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. 61. pār pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 69. grozījums par to nav jābalso. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. grozījums par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 94. grozījums par pret atturas pieņemts. 98. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 98. Beidzam. Grozījums ir pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 104. grozījums par pret atturas pieņemts. 105. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. par pret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 pret atturas noraidīts 116. par, pret atturas noraidīts 117. par, pret atturas noraidīts 118. par, pret atturas noraidīts 119. Par to nav jābalso. 120. par, pret atturas pieņemts. 121. par, pret atturas pieņemts. 122. par, pret atturas pieņemts. 123. ar mutisku grozījumu par, pret pret atturas pieņemts. 124. par pret atturas pieņemts, 125. par pret atturas noraidīts, 127. par pret atturas pieņemts, 128. par pret balsis no zāles. Okay. Uh, what was your wish, dear colleague? 127 to vote or? Dārgais kolēģi, jūs vēlaties pārbaudīt 127. Labi, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Domāju, ka šeit nevajadzēja būt pārpratumiem 98 par 3 pret pieņemts. Vai varam pārbaudīt uz ekrānu parādīt rezultātu? 98 par 3 pret. Dear colleague, from here you can more or less see. Dargie kolēģi, es domāju, ka šeit sēžot manā vietā var visai labi redzēt, kā ir nobalsots. Vai grozījums ir pieņemts vai nē. So, 128. 128. pār pret atturas pieņemts, 129. pār pret atturas noraidīts, 130. pār pret atturas noraidīts, 131. pār pret atturas pieņemts, 132. 131.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 So, was that rejected? Noraidīts, jā. Simt trīsdesmit otrais par, pret, atturas, pieņemts. Simt trīsdesmit ceturtais par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grūzījums pieņemts. Es atvainojos, es jūs nedzirdu, saka priekšsēdētājs. Balsis no zāles, bet eh, mikrofonu runātājiem nav ieslēgti. Bear in mind, we're in the middle of the World Cup. Should we not call for a check? Should we perhaps? Nu, varbūt, ka ņemot vērā to, ka tagad norisinās pasaules futbola čempionāts, mums vajadzētu nu, tādu kā šķīrēju tiesnesi, video filmu, nevis visu laiku balsot elektroniski. 135. par, pret, atturas noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 141. par, pret, atturas pieņemts. 142. par pret atturas noraidīts, 143. par pret atturas pieņemts, 9. kompromis par pret atturas pieņemts. 147. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, daudz kolēģi gan atturējās. Desmitais kompromiss par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. And this has been carried. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 165. un 168. par pret atturas noraidīti. 167. 168. kopā par pret atturas noraidīti. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 177. un 178. kopā par pret atturas noraidīti. 183. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Un šis video tiesnesis saka 93 pār 3 pret labi, ka tāds mums ir pieejams. 184, 185 pār pret atturas noraidīti. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 188 pār pret atturas. Kāds tad īsti ir rezultāts? Pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 196. par pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 198. par pret atturas pieņemts pieņemts. 200 par pret atturas. Nu, pārbaudīsim. Sākam balsot par 200 elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. This has been rejected. Noraidīts. 201, 202 par pret atturas pieņemti. 17. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 215. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 216. par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 217. par pret atturas pieņemts. 218. par pret atturas pieņemts. 219. par pret atturas pieņemts. 220. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam. Noraidīts. 221 in favor. 221 pārpret, atturas, noraidīts. 222, 223, par tiem nav jābalso. 224 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 61 par 48 pret pieņemts. 228 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. Pārbaudīsim balsojumu par 225. grozījumu sašutums zālē. Bet mēs par to jau nobalsojām, saka priekšsēdētājs. Labi. 225. par, pret, atturas, noraidīts. 226. par, pret, atturas, noraidīts. 227. par, pret,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 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 256. grozījums par pret atturas pieņemts. Ievilkumi. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par trešo. The vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Ceturtais un piektais kopā par pret atturas noraidīti. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. 111 kolēģi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 55 par, 53 pret. Pieņemts. 10. 11. par, pret. Atturas noraidīti. 21. kompromiss par, pret. Atturas pieņemts. 19. grozījums. 22. par, pret. Atturas pieņemts. 19. par, pret. Atturas pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 19. Beidzam. Grozījums pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts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 Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam. 36, noraidīts 36 par pret. Atturas noraidīts 30. Pārbaudīsim, labi, sākam balsot elektroniski par 36. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 37. par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts ar pārliecinošu vairākumu. 38. par pret atturas noraidīts izskatās. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzot balsot. Grozījums pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts 40 par pret atturas pieņemts 41 par pret atturas pieņemts 40. Jāpārbauda 41. Labi, sākam balsot elektroniski. Man laikam ir kaut kāds aplams balsošanas saraksts, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Noraidīts. 42 un 43 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot par šiem abiem. Beidzam balsot. Pieņemti. 44. par pret pret atturas noraidīts. 45. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. par, pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret atturas noraidīts. 48 par pret atturas pieņemts. 49 un 50 par pret atturas noraidīti. 51 par pret atturas noraidīts. Tagad jābalso par visu grozīto ziņojuma uzmetumu. Tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is two missing. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Viens nav vēl nobalsojis. Jā, labi, beidzam balsot pieņemts 90 par 19 pret, divi kolēģi atturējās. Vēlētos uzteikt mūsu referentus. Tagad ir beigusies šī sēdes daļa kopā ar NV kolēģiem. Paldies, ka šeit bijāt un lai jums šodien lieliska diena!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 Dear colleagues, kolēģi, varam turpināt ar afet eh, sanāksmi. Es saprotu, ka iekārtas ir eh, pārprogrammētas, varam pievērsties otram darba kārtības punktam, mūsu darba kārtības pieņemšanai. Vai ir kādi komentāri? Austrevičus kungs. Vai jūs vēlties ko teikt, Prēdes kungs? informēt eh, mūs par eh, Moldovā notiekošo priekšsēdētāju, ja ir patiesība mm, eh, tam, kas notiek Kišnevā, ka tiesa nepiekrita Andrejam Stasjeva mandātam, kurš tika ievēlēts par pilsētas mēru, tad mums attiecīgajā brīdī ir spēcīgi jā reaģē. Jā, mūsu kopīgajā sanāksmē NV Prēdas kungs jau pieminēja šo tēmu. Uh, Mēs šobrīd pie tā strādājam. Varbūt ārējās darbības dienas pārstāvis varētu pie mums ierasties un mūs eh, konkrēti informēt par Kišņevā notiekošo. Tad mēs varēsim jūs informēt tiklīdz saņemsim kādu reakciju no ārējās darbības dienesta. Flekensteina kungs. Labi, tad jūs neizteiksieties, bet mums tā tad ir jāvienojas par to, ka uz dažām minūtēm. Uh, būs varbūt jāiekļauj vēl papildu darba kārtības punkts, lai mēs varētu apspriest šo jautājumu. Darba kārtība tā tad ir pieņemta, trešais punkts, sanāksmes vadītāja paziņojumi. No manas puses paziņojuma nav. Ceturtais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm. Tātad runa ir par 19. 20. mārta, 20. aprīļa, 17. aprīļa, 26. aprīļa sanāksmēm vai kādi komentāri. Ja komentāru līdz eh, sanāksmes beigām nebūs, tad eh, protokoli tiks apstiprināti. Tagad pievērsīsimies elektroniskai balsošanai. Piektais punkts. Es un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums, kā arī sastais punkts Irākas un ES partnerības un sadarbības nolīgums. Abos gadījumos referenta ir Seifī kundze. Seifī kundze, vai jums būtu kas sakāms? Vārds jums. Nē, jūs nevēlties uzstāties ļoti labi. Tajā gadījumā mēs varam tulīt ķerties klāt arī balsošanai. Labi. Sākam. Ieteikums padomas lēmumu projektam eh, par partnerības un sadarbības nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību no vienas puses un Irāku no otras puses viens balsojums. Uh, par pret. Nē, tas personāls balsojums atvainojos, saka priekšsēdētājs balsojumu. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 51 par, 2 pret. Tagad Tātad 52 par pieskaitām vēl vienu balsi. Un nu, nu, tagad sākam ar 51. grozījumu par pret atturs noraidīts. Testais kompromiss par pret atturs pieņemts. 56. par pret atturs noraidīts. 58. par pret atturs noraidīts.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 79. grozījums par pret atturs pārbaudīsim elektroniski, respektējot mūsu vicepriekšsēdētāju. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. 82. par pret atturas priekšstādātām izslēdzas mikrofons. 83. par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pārbaudīt vēlties. Labi. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu te. Pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 18. par, pret, atturs, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 20. kompromiss par, pret pret atturas pieņemts. Simtais grozījums par pret atturas. Nu, te būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Trīs kolēģi nav nobalsojuši 64 plus Līna, bet 61 eh, tikai. Eh, trīs ir aizsnaudušies vai nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Nu, lūk, pieņemts. Un 21. kompromiss par pret atturs pieņemts. 105. grozījums par pret pret atturs pieņemts. 22. kompromiss par pret. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 105. grozījumu? Labi, 105. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, īstenībā visai skaidri rezultāti ir balsojumiem, kurus uh, vēlties pārbaudīt. Komentāri no zāles nav dzirdami. Priekšsēdētājs. Bet jūs redzat, ko grupu vadītāji norāda, jūs parasti to zināt. Atbilde bez mikrofona zālē. Flekensteina kungs. Priekšsēdētāji, kolēģim tiešām šorīt grūti. Varbūt jūs varētu viņu pirmajā rindā nolikt, lai viņš labāk arī varētu redzēt visu. Tātad 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 113. grozījums par pret atturas pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 121. grozījums par pret atturas noraidīts. 122. grozījums Trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturus pieņemts. Otrā daļa par pret atturus. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atturs. Pieņemts. 123. grozījums par pret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 138. par pret atturs pieņemts. Un tagad apsvērumu punkti. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturs pieņemts. Piektais grozījums par pret atturs pārbaudīsim. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 17. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 20. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 20. To. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidri noraidīts. Piektais. Var pret. Noturs pieņemts. Tagad 24. grozījums par pret atturs noraidīts. 25. par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim 25. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. un pieņemts eh, ar lielu vairākumu sastais kompromiss par pret naturs pieņemts. Eh, trīstais grozījums par pret naturs noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturs pieņemts. 33. Divās. Ne, vai mēs pieņemam septīto kompromisu? Jā. Tātad pirmā daļa atkrīt, eh, Tā tad tikai otrā daļa ir jāizskata. 3, 3, 1, otrā daļa par pret atturs pieņemts. 8. kompromiss par pret atturs pieņemts. 42. par pret atturs noraidīts. 44. Pārbaudīsim, pārbaudīsim. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. par pret atturs noraidīts. 9. kompromiss par pret atturs pieņemts. 68. par pret atturs. Pārbaudīsim 68. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tagad devi atzinums. Pirmais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Trešais grozījums par pretaturs pieņemts. Septītais par pretaturs pieņemts. Desmitais par pretaturs pieņemts. Trīspadsmitais par pretaturs pieņemts. Nemestais par pretaturs pieņemts. Divdesmit pirmais par pretaturs pieņemts. 28. no 9 padara pretaturs pieņemts. Un tagad Elektroniskais balsojums par ziņojumu projektu ar veiktiem grozījumiem. Sākam balsot! Two colleagues missing. Divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 51 par 3 pret. Apsveicam Saifī kundzi. We then come to. Tagad nākamais punkts, septītais. Ieteikums padomai attiecībā uz apvienoto nāciju organizācijas ģenerālas asamblējas 73. sesiju. Eugens Freunds ir ziņotājs. Vai vēlaties ko teikt? Lūdzu. I was advised I was advised not to say anything. Man ieteica neko neteikt. Bet es tomēr gribu ko pateikt. Paldies visiem ēnu referentiem, kolēģiem par uh, līdzdalību sastādot šo ziņojumu. Ļoti ceru, ka mums izdosies labs balsojums. Paldies! Lohvīlērs, lūdzu. Paldies, vēlos pieteikt Mucko grozījumu. Vakar, dienu vakarā, ASV arī atcauca savu līdzdalību ANO cilvēktiesību padomē. Un es vēlētos līdz ar to ierosināt šādu mucko ierosinājumu. Tātad izsaka dziļu nožēlu par ASV lēmumu atsaukt savu dalību ANO cilvēktiesību padomē un uzstāja uz Eiropas Savienības turpmāko līdzdalību šajā ļoti svarīgajā orgānā, nodrošinot eh, arī tālāku darbību un aicina ASV pārdomāt savu lēmumu. Tad esmu jau iepriekš izteikusies eh, par varbūt dažām nepilnībām, bet šis ir pavisam jauns pavērsiens, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo mutisko grozījumu. Man nebūtu nekādu personīgu iebildumu. No citām politiskām grupām kādi komentāri? Lūdzu, mikrofonā. Tas ir tā kā aizstāja tekstu vai papildina tekstu? Tas ir papildinājums. Jo, kā es norādīju, tekstā jau ir ierakstīts arī mūsu kritika par ANO drošības, uh, pierošanu cilvēktiesības padomi, bet šis kā papildinājums. Labi, par to balsosim atsevišķi pašās beigās. Mums diezgan garš balsošanas saraksts. Un tad ķeramies klāt. Es mēģināšu savienot abas lietas, tātad strādāt precīzi un ātri. Čāls Tanoks, 48. grozījums par pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas. Lūdzu elektroniski par 52. balsām. Beidzam balsot. Pieņemts. 53 par. Pret. Atveries. Pieņemts. 54 par. Pret. Atveries. Pārbaudām. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. ar nelielu pārsvaru bija pieņemts. 55. par pret atturas noraidīts. 56. par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas. Lūdzu, elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 58 par, pret, atturas, noraidīts. 59 par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret. Nē, bet 65. par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Lūdzu, balsojam elektroniski. Nesaprotu, vai nu trīs ir izgājuši, vai vienkārši nepiedalās, vai kas tur notiek. Beidzam balsot. Noraidīts. 72 līdz 75 kopā par pret atturas noraidīts. 82 par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas pieņemts. 86 par pret atturas noraidīts. 87 par pret atturas noraidīts. 88. Labi. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Par 88. Lūdzu. Kas vēl guļ? Pieņemts. 89 par, pret, atturies, noraidīts. 90 par, pret, atturies. Lūdzu elektroniski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 135. ar mutisko grozījumu. Vēlties pārbaudīt 12. kompromisu? Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Beidzam balsot. Jā, skaidrs. 135. ar mutisko grozījumu. Par pret atturas pieņemts. 136. par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 136. Droši vien, ka tur būs tā kā um, tuvāks tas starpībām. Seši nav nobalsojuši. Kas notiek? Tā, noraidīts. 137. Dalītais balsojums. Divās daļās. Par pirmo daļu. Par. Pret. Atturies. Lūdzu elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 27 par, 25 pret. Par otro daļu. Par. Pret. Atturēs. Lūdzu, elektroniski par, uh, e, par otro daļu. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 138 par pret. Atturies. Pieņemts. 140 par. Pret. Atturies. Parvadām. 140 par. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss par. Pret atturas. Pieņemts. 145. par pret atturas. Pieņemts. 146 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Lainekungs. Beidzam balsot. Noraidīts. 147 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 148 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 14. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 176. par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 179. par pret atturas pieņemts. 180, 181 par pret atturas noraidīts. 182 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183 par pret atturas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 pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. 193 par pret atturas pieņemts. Lūdzu elektroniski 193. Beidzam balsot. Pieņemts. 194. Atkrīt, jo iepriekš jau pieņemām. Tātad 196 par pret atturas noraidīts. 197 par pret atturas noraidīts. 198 par pret atturas noraidīts. Pārbaudām. Elektroniski, lūdzu. Pieņemts. 23. par pret atturas. Pieņemts. 204. par pret atturas. Pieņemts. 206. par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas. Es teiktu noraidīts. Lūdzu elektronisku 207. Pieņemts.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 Nu, būtu jau labi, ja mm, tās rokas tā kā skaidrāk paceltu. Lūdzu, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 215 par, pret, atturas, pieņemts. 216 par, pret, atturas, pieņemts. 217 par, pret, atturas, Noraidīts. 218 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 219 par. Pret. Atturas. Lūdzu, pārbaudām 219. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss par pret atturas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 atturas pieņem. Noraidīts 236 par. Eh, svītrots 237 par. Pret atturas. Nē, piedošana nebija atsaukt, bet bija 500 tos atsaukt. Tātad jābalso par 236 par pret atturas noraidīts. Tagad 237 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Urgais jau kungs.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 pretaturas pieņemts. 213. kompromiss, eh, piedošana, 13. kompromiss pieņemts. 251 par pret atturas noraidīts. 252 par pret atturas noraidīts. 256 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Par 256. Beidzam balsot. 257. dalītais balsojums. Piecās daļās. Neierasti. Sāksim ar pirmo daļu. Par. Pret. Atturas. Lūdzu elektroniski. Brīvais balsojums šķiet, ne? Pieņemts. Otrā daļa par pret atturies. Es teiktu pieņemts. Pārbaudām elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par pret atveres. Pieņemts. Ceturtā daļa par pret atveres. Pieņemts. Piektā daļa par pret atveres. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 258 par. Pret. Atveres. Pieņemts. 259 par. Pret. Atveres. Lūdzu elektroniski. Par 259. Beidzam balsot. Pieņemts. 270 par, pret, pieņemts. 301 par, pret, atturas, pieņemts. 302 par, pret, atturas, pieņemts. 275 par, pret, atturas, noraidīts. 276 par, pret, atturas noraidīts. 267 par pret atturas noraidīts. Labi, elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, 268 atkrīt. Tālāk sako 269 par pret atturas. Lūdzu elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 276 par pret atturas pieņemts. 33. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 279. par, pret, atturas pieņemts. Lūdzu, elektroniski. 79, the vote is open. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 281 par pret atturas noraidīts. Favor. 282 par pret atturas pieņemts. 283 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 284. par pret atturas noraidīts. 285. par pret atturas pieņemts. 286. par pret atturas pieņemts. 287. par pret atturas noraidīts. 288. par pret. Kas tad jāpārbauda? Par 287. mums vēlreiz jābalso. Man šķiet, ka bija nepārprotams rezultāts. Jā, nu nestoties uz to, kas notika vakar, es saprotu. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot, noraidīts ar uh, nelielu pārsvaru. 288 par, pret, atturas, noraidīts. Jāpārbauda. Sākam balsot 288. grozījumu elektroniski. Closed. Adopt. Beidzam balsot pieņemts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 36. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 300 par pret atturas noraidīts. 37. kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. kompromiss par pret atturas pieņemts. 309. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts. 316. par pret atturas. Atkal pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 318. līdz 321. par visiem kopā, kas par pret atturas noraidīti. Nē, kolēģi, nav nepieciešams pārbaudīt. Viss bija skaidrs. 322. Lohbīlērs kundzes grozījums. Par. Pret. Atturas. Labi, tagad pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pār 29 pār 28 pret. 323. tātad atkrīt. 324. arī. Tāpat kā 325. Atkal klēras mūdīs grozījums. 326. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot grozījums ir pieņemts ar ļoti maz pārsvaru. 327. par pret atturas pieņemts. 328. par pret atturas pieņemts. Ievilkumi. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. 40. kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par septīto grozījumu. Vote is closed. Beidzam balsot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 16. grozījums par pret atturas noraidīts. 42. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. par pret atturas pieņemts. 43. kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. 32. grozījums par pret atturas pieņemts Pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit piektais atkrīt. Četrdesmit piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 48. kompromiss par pret atturas pieņemts. 42. grozījums par pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts. 47. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad būs elektroniskais balsojums. Nē, otrais mutiskais grozījums. Ko eh, balsojuma sākumā mums kolēģi prezentēja par, pret, atturas, pieņemts. Beidzot varam balsot elektroniski par visu grozīto ieteikumu. Labi, balsojam elektroniski, sākam balsot. Two colleagues are still missing. Divi kolēģi joprojām nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 29 pār, 9 pret, 20 atturējās. Uzsaku mūsu referentu. Kolēģi, mēs jau kavējam par 15 minūtēm, tagad nekavējoties balsojam par nākamo ziņojumu. Astotais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības Ķīnas attiecības. Mūsu draugs Bas Belders ir referents. Bas, gribējāt kaut ko piemetināt? Nē? Labi. Tad ķeramies, nu, pēc bezliekas kavēšanās pie balsojuma. 11. kompromiss, kas par? pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 104 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Kas tāldo? Beidzam balsot. Pieņemts. 110. par pret atturas pieņemts. 115. par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 131. par pret atturas pieņemts pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzot balsot. Noraidīts tikai ar viens balss pārsvaru. To, ka Šantrikienas 133 par pret atturas pieņemts. 134 par pret atturas pieņemts. 139 par pret atturas pieņemts. 141 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda Boštināru Lainens. Divu minūšu laikā varbūt jau otrā sākāve. Sākam balsot. Beidzam balsot. daži komentāri no zāles, bet mikrofoni nav ieslēgti. Beidzam balsot. Tagad eh, tas pat vēl vairāk izceļas. Noraidīts. 17. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts, 185 par pret atturas noraidīts, 186 Lainēns Boštināro par pret atturas. Jā, pārbauda. Sākam balsot elektroniski par 188. Beidzam balsot. Atkal noraidīts. 187. par pret atturas. Bija noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par 26 pret. 188. Balsts no zāles, bet, diemžēl, arī deputātei nav izslēgts mikrofons. Tulka nedzird viņas teikto. We now need the video referee. Atkal mums vajadzētu no, patīt uz atpakaļ uh, translāciju, kas tad ir noticis, kas ir noticis ar jūsu aparātu. Uh, kā futbola čempionātā, bet mēs vēl neesam beiguši balsot. Was mache ich? Um? Ach so. Sandra? Sandra? Sorry, I was not Es atvainojos, es palaidu garām šo balsojumu. Tā tad būs 27 pār 27. Jā, nu tagad mēs beidzot redzam, kurš balso un kurš nē. Nu tas ir ieguvums. Lūdzu, kolēģi, esiet uzmanīgāk un disciplinētāki. We should have done that during the Germany match against Mexico. <laughs> Uh, Mums vajadzēja varbūt tāpat rīkoties, kad zaudējām pagājušas sestdienas spēlē pret Meksiku. Uh, 187. pār. Sākam balsot elektroniski. So 187. 187. Two I'm still missing, colleagues. Last chance. Don't tell me your machine is broken. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši pēdējā iespēja. Nu nesakiet, ka jums nedarbojas balsošanas ierīce. Beidzam balsot. 27 pār 28 pret noraidīts.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 pret, atturas, pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 199. jau. Lieliski. Par, pret, atturas noraidīts. 200 par, pret, atturas noraidīts. 201 par, pret, atturas noraidīts. 202 par, pret, atturas noraidīts. 25. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 203. grozījums pār pret atturas noraidīts. 212, 214 par pret atturas pieņemti, 213. par pret atturas pieņemts. 220 par pret atturas noraidīts, 221 par pret atturas noraidīts. 222 par pret atturas pieņemts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts, 27. kompromiss par pret atturas pieņemts, 231 par pret atturas pieņemts, 239 par pret atturas pieņemts. 241. kas tāldo dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturas atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pirmā darba bija pieņemta. Labi, par otro varam pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Nu, domāju, acīm redzam. Noraidīt. 244 par, pret, atturas, noraidīts. 246 par, pret, atturas, noraidīts. 248 jāpārbauda, sākam balsot elektroniski. Miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 247 par, pret, atturas, noraidīts. 248 par. Jāpārbauda. Parasti Šafhauzera kunga grozījumi nebauda vairākuma atbalstu, bet pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 247. Jā, labi, ka pārbaudījām 248 pār, pret, atturas, noraidīts. 249 pār, pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 251 pār pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski.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 sapņu komanda. Kas par pret atturas atkal zaudēja. Noraidīts. Apsvērumi. Kolēģi, pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas noraidīts. 29 par pret atturas. Jūs redzat? 29 sākam balsot elektroniski. Beidzam. Pieņemts ar nepārprotam vairākumu. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas pieņemts. 46. Es pat neteikšu, kurš ir grozījuma autors, kas par pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 52 referents pār pret atturas noraidīts. 53 pār pret atturas noraidīts. 54 pār pret atturas noraidīts. 55 pār pret atturas pieņemts. Pieņemts. Sastais kompromiss par pret pieņemts. Septītais par pret atturs pieņemts. 59 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 59. fotīgas grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts tikai ar viens balss pārsvaru. Balzas no zāles pauž neapmierinātību. Uh, but Sandra, even if you had voted in favor, it wouldn't have made a difference. Bet, Sandra, ja jūs būtu balsojis par, vai tas kaut ko mainītu labi? Prēdas kungs, mēs varam mīļā miera labāt nobalsot vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Divi kolēģi vēl joprojām nav nobalsojuši. Labrīt! Mostieties! Beidzam balsot! Noraidīts. Now come to number 60. 60. par. Pret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 Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 66 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 67 par pret atturas pieņemts. 69 par pret atturas pieņemts. 70 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Septiņdesmitais grozījums, elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts, nepārprotami. 71 pār pret atturas pieņemts. 72 par, pret, atturas noraidīts. 73 par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss. 73. jāpārbauda. Nē, labi, tad 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 86 par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Vai ar ierīci kāda vaina? <laughs> Sandra, you voted. Sandra, jūs nobalsojāt. Es atvainojos, bet, eh, nu, nebija nekāda pieprasījuma. Astoņas, astotais, devīta, deviņdesmitais par pret atturs. Atturs, vai jūs balsojat par? Labi. 89, 89 par pret atturs pieņemts. 89. Butikofera kunga atgriešanās par pret atturs par. Tātad pieņemts. 91. par pret atturs noraidīts. 92. par pret atturs noraidīts. Skaidra uzvara. Pieņemts. 93. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Un tagad citāti. Pirmais grozījums par. Pret. Atturs. Nu, tā nešķirts izskatās. Pārbaudīsim, sākam balsot. Pirmais citāts, saka priekšsēdētājs. Nu, un komitejas locekļi nu bija interesēti piedalīties balsojumā. Tātad pirmais grozījums. Beidzam balsot. Tagad otrais par, pret, atturs, pieņemts. Trešais par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais par, pret pret atturs noraidīts. Piektais par pret atturs noraidīts. Sastais par pret atturs pieņemts. Septītais par pret atturs noraidīts. Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs. Pārbaudīsim devīto. Sākam balsot. Sandra. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs. Vēlreiz pieņemts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. Mums nav tagad jābalso par visiem šiem savādiem intatzinumiem. Nē, nav balsojumi, paldies Dievam. Nu, tad jau būsim nonākuši pie NV. Oh, nē, nu mēs nevaram balsot eh, par visu blokā, jo tur ir atšķirīgas rekomendācijas. Pirmais NV par pret atturs pieņemts. NV2 par pret atturs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 pret atturs pieņemts 11. par pret atturs pieņemts 12. par pret atturs pieņemts 13. par pret atturs pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu redz. 14. pār pret atturs pieņemts. Par 15. nav jābalso 16. par pret atturs pieņemts. 17 par pret atturs pārbaudīsim 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. par pret atturs pieņemts. 19. par pret pret atturs pieņemts. 20. par pret atturs pieņemts. 21. par pret lūdzu lēnāk no zāles. 21. par pret atturs pārbaudīsim 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. par pret atturas. Pārbaudīsim 22. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par pret atturas. Pieņemts. Apsvērums A par pret atturs pieņemts. B apsvērums par pret atturs noraidīts, bet nu pārbaudīsim labāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neliels vairākums par NV, pirmais citāts par pret, atturs pieņemts. NV otrais citāts par pret, atturs pieņemts Nu tad pārbaudīsim. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par ziņojumu projektu ar pieņemtajiem grozījumiem. Sākam balsot. Three colleagues missing. Trīs kolēģi nav nobalsojuši. Lūdzu, pamostieties pēdējā iespēja šodien balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43 pār 9 pret. Apsveicam ziņotāju Basu Beldu. Point of order, Mihail Gala. Reglamenta punkts, Gālēra kungs. Es vēlētos informēt kolēģis pirms viņa dodas projām Nu, tas ir par Eiropas Savienības aizsardzības fondu. Tur mēs neesam vienojušies starp AFET un ITRI par dalību. Mēs vēlamies, lai AFET būtu 55. punkts, bet ITRE kolēģi tehniskā līmenī, nu pat, kamēr mēs runājam, aicināju komisiju ar viņiem vienoties, organizēt tehnisku sanāksmi par šo tēmu. Un tad mm, tas ir. Uh, pirms komiteju priekšsādātāju sanāksmes un vienkārši, lai mums būtu vienlīdzīgas pozīcijas mūsu komitejā, manuprāt, ir ļoti neatbilstīgi, ka viņi rīko šādu sanāksmi. Lūdzu, lai tas parādās arī protokolā un lai cilvēki zina, ka e, notiek e, diskusijas vēl pirms tā, kas ir bija paredzēts. Thank you, Mihail Gala. Paldies, Galera kungs. Vispirms, vai visi kolēģi, kuri nav ieinteresēti turpināt piedalīties sanāksmē, varētu pamest telpu? Kolēģi, tas ir nopietns jautājums. Mums ir atšķirīgi viedokļi arī tre par atbildību attiecībā uz uh, Eiropas aizsardzības e, sanāksme. Vakardien bija mm, e, priekšstādātāja sanāksme e, konference. Mums neizdevās atrast risinājumu. Tas nozīmē, ka priekšstādātājs Buzeks un es diskutēsim par to. Un, ja nu ne, tad mums būs jānonāk pie lēmuma, ko komiteju mm, vadītāju vadītāji pieņems. Bet, nu, paldies! Uh, Galerkungs, ka bijāt itrē, kamēr notika balsošana. Tas bija ļoti labs solis mūsu komitejas vārdām. Labi, kolēģi. Nu, 45 minūšu kavēšanās mums ir, un tikai tagad nonākam pie komisijas ziņojuma izskatīšanas. Parasti mēs laicīgi balsojam, šobrīd viss nogāja nedaudz greizi. Uh, Kāda ir šie pretrunīgie ziņojumi, kas parādās? Mums tomēr vajadzētu ieplānot uh, vairāk laika šiem punktiem. Tagad devītais punkts komisijas ziņojums par Serbiju. Referents ir kolēģis Davids Makalisters došu viņam vārdu kā referentam. Kolēģi, cerams, ka tas pārāk ilgu laiku neaizņems, jo mums jau ir kavēšanās. Vēlos teikt, ka manā ziņojumā ir pieci galvenie vēstījumi. Pirmais, Serbija ir ceļā uz Eiropas Savienība, Serbija ir uz pareizā ceļa, valsts ir pieņēmusi svarīgus pasākumus, lai veiktu saskaņošanu ar Eiropas Savienības akī pēdējā gada laikā. Tāpat ir progress attiecībā uz darbojošās tirgus ekonomikas nodrošināšanu un arī, eh, lai nodrošinātu makroekonomisko stabilitāti, lai nu kā Eiropa, pievienošanās Eiropas Savienībai ir uz Mm, eh, panākumiem balstīts process eh, un ir nepieciešams pieņemt eh, nepieciešamās reformas. Pievienošanās Eiropas Savienībai nav datuma jautājums, bet gan viss atkarīgs no rezultātiem. Ļoti ceru, ka turpmākajos mēnešos Serbija turpinās virzīties pretī mm, dalībai Eiropas Savienībai. Otra lieta. Tiesiskums ir pievienošanās sarunu centrālais jautājums. Uh, Eh, Serbijai ir galvenie uzdevumi veicam šajā jomā, lai virzītos tuvāk, lai atvērtu sarunu no, nodaļas. Mm, un tad, nu, ir nepieciešams progress tiesiskuma jomā. Kaut arī Belgrada parāda skaidru apņemšanos risināt problēmu jautājumus, ir ārkārtīgi svarīgi palielināt pūliņus, lai jo īpaši nodrošinātu tieslietu sistēmas neatkarību un cīnītos pret korupciju un organizēto noziedzību. Uh, Trešā vēsts - mēdīju brīvība būtu jānodrošina mm, un turpmākajā gadā, jo īpaši mēdīju mm, situācija valstī ir jāuzlabo. Mēs visi komitejā piekrītam, ka plašsaziņas līdzekļu brīvība ir demokrātijas pamatakmens, kuru var sasniegt tikai pieņemot eh, likumus, bet arī veidojot eh, šiem mēdījiem labvēlīgu vidi. Nākamā vēsts. Sērbija turpina normalizācijas procesu ar Kosovu un ir ar prezidentu Vučiča starpniecību sākuši mm, iekšējo dialogu par šo procesu abas puses, gan Kosova, gan Serbija. Eh, tagad eh, tām ir jāvirzās uz priekšu, lai pilnībā ieviestu jau sasniegtās vienošanās. Tas ir jādara labticīgi un laicīgi. Sērbu m, mm, vairākuma municipalitāšu kopienas izveida ir viena no prioritātēm, un mums ir jārod vienošanās. Un visbeidzot, piektais komentārs. Es esmu pārliecināts Eiropa parlamentārietis, un es domāju, ka Rodnas Kupšina, Serbijas parlaments, mm, nu tam ir jāveic efektīva pārraudzība par izpildvaru. Uh, Lai nodrošinātu likumdošanas procesa kvalitāti, tā ir jāpastiprina, mm, un tad no šādas steidzamības procedūras būtu jāsamazina. Parlamentam ir aktīvi jāuzņemās sava loma kā demokrātiskai iestādēji, kas izdiskutē un izvērtē likumdošanu. Un visbeidzot, noslēgumā ir izšķiroši, lai Serbija tālāk nepārceltu mm, nepieciešamību turpināt saskanību ar ārlietu un iekšlietu politikām. Un tagad gaidīšu jūsu komentārus un novērojumus. Visu pirms došu vārdu ēnu referentiem. Jā, protams, sākumā vārds Edvardam Kukanam, lūdzu. Thank you very much. I will be sure that... Paldies, izteikšos pēc tam īsi. Pilnībā piekrītu jūsu komentāram. Es arī uzskatu, ka referents tiešām lieliski pastrādājas. Nu, pavisam nesen, protams, mums bija sarunas, kur mēs tieši runājām arī parlamentārās stabilizācijas komitejas ietvaros par aktuālo situāciju Serbijā. Mēs redzam, ka ir tiešām mm, konstatējums progress un no 12 eh, atvērtājām sarunu nodaļām pavisam drīz izskatīs, varēs pabeigt sarunas par divām un nākamās divas atvērt. Serbija tiešām ir pierādījusi tādu pārmaiņu ieviešanu un kļuvusi par paraugu visam reģionam. Man bija prieks dzirdēt, ka Serbijas pārstāvi apsolīja tiešām, ka viņi to vēlas turpināt. Un arī šis datums, kas tika minēts no komisijas puses par 25. gadu, izskanēja no komisijas puses. Vienlaiks tomēr mēs saprotam, ka tas ir milzīgs vēl pārmaiņu ceļš reformas, kas jāizteno Serbijai. Un šeit referents ir uzsvērs galvenās lietas - tātad tiesiskuma un tiesu neatkarīguma nodrošināšanu, cīņu pret korupciju, organizēto noziedzību, pilsoņu brīvību ievērošanu un labas kaimiņa attiecības. Es savukārt vēlos uzsvērt, ka mums ir jāpalīdz Serbijai sasniegt šos augstākos standartus konkrēts rezultāts īstenot reformas. Īpaši akcentējot tieslietu sistēmas reformas, valsts pārvaldes reformas. Un uzsverot parlamenta lomu, lai viņu izpildītu tiešām sev pienākošos uzrauga lomu, uzraugot valdības darbu. Tāpat cīnītos pret organizēto noziedzību un korupciju. Kā jau iepriekš minēju, mēs sagaidām, ka koncentrētos tieši vairāk uz uh, šiem būtiskiem jautājumiem. Serbijas valdībai tas ir jādara. Viņiem ir skaidri jāiesaistās un jāatrisina savas arī kaimiņattiecības. Un jāpilda savas saistības, īpaši šajā situācijā, kur mēs redzam, kā iejauc arī svešas varas šajā reģionā. Es piekrītu Makalister kungam. Pa, mums ir jāpievēršas pie ārējā darbības dienesta un jāpieprasa novērtējums par situāciju. Kopumā mums tomēr jāatzīst, ka Serbija ir veikusi arī integrācijas ziņā zinām progresu. Garezņiem viņiem ir pilnībā jāizpild savas saistības. Tad ir mans eh, ieteikums būtu, ka Serbijas valdības reāli strādātu, lai praktiskāk ļauts jau sajust šo tuvināšanos integrācijas procesam Eiropas saimnībā. Paldies, Kukana kungs, paldies, ka arī vadījāt šo sanāksmi, kopīgo sanāksmi mūsu delegācijām. Tas jums tiešām lieliski izdevās. Kolēģi, vārds jums! Es teiktu tā. Par Serbiju runām līdz 11.30, tad sekos Albānija un tad eh, Kosova un tad Albānija. Un tas nozīmē katram no jums kādas divas minūtes, ja vien iespējams, nevairāk. Tālāk sociāldemokrāta grupas vārdā. Flekenšteina kungs. Hm, sarakstā ir, bet uz vietas nav. Droši vien atnāks. EKR er. nav lūguši vārdu. Tālāk Alde. Ivo Vaigls, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, mēs ļoti rūpīgi esam sagatavojuši šo ziņojumu. Tur arī esat izdarījis mūsu priekšsēdētājs, es viņu arī ar to apsveicu. Man uzreiz ir paziņojums, ka no manas politiskās grupas būs daudz grozījumu. Nu, lai viņi saprot, ka neviens, neviens viņam nedos neko pavelti, bet ka mēs sagaidām reālu pārmaiņas. Daudz lietas nav izdarīts. Mēdīju brīvība, tiesiskums, tiesu sistēmas darbība, cīņa pret organizēto noziedzību. Šīs lietas nav izdarīts. Man ir skaidri dati, ko esmu iegūst no neatkarīgām organizācijām, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem kas norāda, ka kopš 2012. gada ir bijuši tieši 81 mafijas saistīts slepkavības, un tikai 6 no tām ir arī atklāts. Ļoti nopietna problēma. Līdz ar to es atbalstu šo redakciju, kur ir runāts par to, ka tā ir jāiekļaujas un jāsako Eiropas Savienības ārlietu politikai īpaši skatot, cik viņam cieši saistas ar vienu ar Krieviju. Un tad mediju brīvība, presas brīvība. Redzam, nekāds uh, progress nav panākts, problēma ir pastāvīga, un to mums vajadzētu tieši uzsvērt. Visbeidzot, mēs, protams, esam interesēti, lai Serbija mainīt lietas un kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Tā ir nozīmīga valsts, nozīmīgs partneris Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies Vaigalkungam! Tālāk Igor Šalters, zaļo vārdā, lūdzu. Paldies! Paldies referentam! Pasakarot to ziņojumu! Tas ir līdzsvarots un akcentē galvenās jomas, kas arī bija jāizceļ. Piekrītu. Serbija ir uz pareizā ceļa, virzoties uz integrāciju Eiropas Savienībā. Un ir pareizi, ka mēs arī varam runāt par jaunu sarunu sadaļu atklā, atvēršanu. Bet kā jau ir pareizi norādīts arī pašā ziņojumā, ir arī vairākas problēmas. Un arī tās problēmas ir saistīts arī ar ekonomisku izaugsmi, cīņu pret korupciju, organizēto noziedzību, arī nav vēl pilnībā atrisināta. Ņemot vērā eh, informāciju, kas saņems no nevalstiskām organizācijām, nav īpaši ko lepoties progresiņā. Vārda brīvība, presas brīvība nu, nav nodrošināta. Žurnālisti ar vienu tiek apdraudēti, saņem nāves draudus. Tas nav pieņemami. Piekrīt referentam, ka Serbija jomē jāpacenšas vairāk. Jānodrošina tiesu sistēmas reforma, neatkarīgs tiesu darbs. Tas ir būtiski neatkarīga valstī, lai tās pilsoņi var uzticēties savai valstī. Tāpat arī nevar izvairīties no jautājuma par Serbijas un Kosovas attiecībām. Tāpēc Prištinai un Belgradai um, ir jārisina savs dialogs. Un es ceru, ka tāds būs iespējams un būs pieņemams risinājums abām pusēm. Un vispēcot. Zaļo grupas vārdā. Man visvairāk, protams, satrauc arī vides jautājumi. Tur nu nepieciešami daudzi uzlabojumi. Tādēļ mēs iesniedzam jau vairākus grozījumus un sagaidu mūsu turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies. FTD vārdā, eh, kas tālāk, kungs, lūdzu. Jā, paldies. Es arī vēlos pateikties eh, par jūsu ieguldīto darbu šajā Serbijas jautājumā. Nu, tā ir viena no tādām vadošajām valstīm šobrīd Eiropas integrācijas procesā kopā ar Melkalni. <clears throat> Mēs redzam, ka ir zināms progress arī, nu, kādā ziņā salīdzinām ar citām kandidātu valstīm, tomēr ir jāpanāk vēl vairāk. Jau 2014. gadā atsā, atvēra 12 nodaļas, divas no tām ir pabeigts. Nu, tas tiešām ir apsveicams signāls. Vēlos tālāk norādīt. Komisārs Novatorus uh, eh, norādīja uz vairāk uh, iespējamo plānu uh, paredzot zināmu progresu, tad ir Venecijas konvencijas darbs, kas ir tāds visaptrošs uh, process, kurā iesaistā arī pilsonisko sabiedrību. Tātad šeit ļoti svarīgi nodrošināt cīņu pret korupciju, skaidru valsts pārvaldi, at, izmaiņas uh, kri, uh, krimināla kodeksā, cīņu pret organizēto nociedzību. Nu, tad ir jau zināms progress, un tas ir apsveicami. Tālāk par minoritāšu tiesību aizsardzību, īpaši Romu aizsardzību, te ir tagad ir skaidrs progress, tāpat sagaidām lielāku progresu vārdu brīvības jautājumos. Mm, mēs redzam, ka Serbija plāno jaunu mēdīju stratēģiju, kas varētu būt tāds plurālistiskāks un līdz to apsveicams risinājums. Tālāk Serbijas attiecības ar kaimiņu valstīm. Ir, protams, stabilas attiecības, stabilas arī tāda attīstība. Tas ir tā kā apsveicami arī attiecībās ar Kosovu. Ļoti svarīgi, ka prezidents Vučičs, kā norādīja, arī redzam, ka sarunās ar Kosovu ir panākts tāds jauns attiecību posms. Un panāks tā gal galā tiešām tāds tiesiski saistošs vienošanos. Tas ir būtiski svarīgi, lai stabilizētu šo reģionu un uh, panākt šo progresu. Tālāk par Serbiju un Krieviju. Mums kā Eiropas saimnībai ir jābūt um, um, gataviem. Nevar būt tā, ka viņiem Serbija jāizvēlas vai nu mēs, vai Krievija. Mums ir jāpalīdz Serbijai. Arī veidot attiecības ar Krieviju un līdz to izmantot arī šīs viņa attiecības kopējām interesēm. No savas puses vislabākie vēlējumi Serbijai, un esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim arī sadarbību un viņus aizstāvēsim. Paldies! Tālāk vārds citiem deputātiem. Tautas partijas vadā Andro Dēlīkungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies! Ja es vēlos izte... paslavēt jūsu darbu, esat izstrādājis ļoti līdzsvarot ziņojumu, un viena lieta, ko vēlos norādīt. Eiropas parlaments vienmēr iestājas par to, ka jāatver jaunas sarunas sadaļas. Vienmēr norādot, ka, protams, gan tas nenotiek automātiski, tas ir pēc nopelniem. Un at, līdz to, ja mēs virzamies uz jaunu sarunu atvēršanu, jā, tad, tad parādās, ko varētu sasniegt tuvāko gadu laikā. Nu, bet tad jau nav tikai tā, ko mēs ceram. Ir jāskatās ļoti precīzi likumdošanas izmaiņām, piemēram, par minoritāšu tiesībām. Un šobrīd tieši šodien, šajā brīdī, Serbijas parlaments balso par šiem jaunajiem likumiem. Tas, kas iekļausies kā rīcības plāns atvēršanai 23. nodaļai. Tātad nacionālās minoritātes eh, ir ļoti nozīmīgs reģiona jautājums ne tikai Serbijai, bet arī kaimiņu valstīm. Tad es saskatu e, šo nozīmīgu uzlabojumu, kas ir jāņem vērā, un padomēji, ņemot tālākos lēmumus, pieņemot tālākos lēmumus par jaunu sarunu sadaļu atvēršanu. Paldies, Dēlīkungam! Nu, lūk, Knuts Rakinšteins ieradies, lūdzu, vārds viņam. Divas ar pus minūtes, grupu vārdā, kas izskastiem. Nevajag divi ar pusi pārsteigums. Esat uzrakstījis labu ziņojumu. Varu tam visam piekrist. Vēl daudz viņam darāmā, tiesiskuma ziņā un citās jomās. Un neviens jau nešaubās par to. Reālais progress arī jāatzīmē, un stabilitāte reģionā arī ļoti nozīmīgs faktors. No otras puses vēlos izmantot arī šo iespēju. Tātad, ja mēs domājam par šīm attiecībām starp Belgradu un Prištinu, kā jūs tam norādat, vai ne, tas ir svarīgs visam reģionam. Un nu, jābūt uzmanīgiem. Nevajag aizrauties ar tik daudz dokumentu rakstīšanu, parakstīšanu un pēc tam neko neizdarīt. Daudz vairāk ir svarīgāk tiešām reāli kaut ko izdarīt. Tas var nav tikai Belgrads atbildība, bet arī Prištinas atbildība. Abām pusēm. Tad mums jāvēršas pie abām pusēm. Un es tiešām ceru, ka mēs varēsim arī jau nākošnedēļ uzsākt jaunu sarunu sadaļas. Mēs pie tā paliekam un ceru, ka padomu to arī tā nolems. Paldies Nutam Fleckensteinam. Tālāk Kristians Prēda, lūdzu. Paldies, priekšsadētāji. Arī no manas puses atzinības vārdu jums. Nu, tiešām jūs ļoti precīzi atspoguļot situāciju un šos uzstādītos izaicinājumus, un daudz kam varu piekrist, ko norādīja kolēģi. Pirmkārt, norādīšu vispārīgi, ka tad ir veiktās reformas ir apsveicams. Uh, bet vēl par zināmām tomēr uzlabojumiem, kas nepieciešami tiesiskuma ziņā un vārda brīvības un presas brīvības nodrošināšanā. Jāprecizē. Vēl arī ir svarīgi uzsvērt minoritāšu tiesības, izglītības likumu, valodu lietošanu. Mums ļoti svarīgi, lai Serbija turpina šīs reformas pātrinātā tempā, un līdz ar to Eiropā vajadzētu palīdzēt Serbijai. Es domāju, ka mums vajadzētu pat atvērt vairāk sarunas, nevis tikai divas nodaļas. Es ceru, ka padome tā nolēms. Paldies! Paldies, tālāk Dubrovka Žuvica. Paldies! Jā, es vēlētos apsveikt jūs ar sagatavoto re, eh, referen, eh, ziņojumu. Un jums pilnībā arī piekrītu. Jūs arī ļoti precīzi un pareizi pasakāt. Nevis tam izšķirošais kāds datums, kad viņi iestājas, bet ko viņi izdarījuši, lai iestātos. Tad, lai no darboties tiešām demokrātija, tirpus ekonomika un cilvēku tiesības. Uh, mēs redzam vēl milzīgas problēmas ar pelēko, jeb ēnu ekonomiku. Viņiem ir milzīgs darbs vēl jāizdara, lai uzlabotu valsts iepirkumu kārtību. Tāpat arī rīcības plāns nacionālo minoritāšu tiesību nodrošināšanai. Saprotu, ka tas darbs notiek, tas ir tiešām apsveicam, un es sagaidu, ka viņam arī izdosies stabilēt un normalizēt savas attiecības ar Kosovu un tas jādara straujāk un izlēmīgāk. Un nu, visbeidzot. Nesmu gan pārliecināta, ka Serbija ir tiešām gatava arī atbalstīt Eiropas drošības un ārpolitiku. Tur ir jāsako ļoti uzmanīgi. Serbija ir ļoti nozīmīga valsts reģionā, mūža saglabāšanā, uh, un uz to būtu gan jāuzstāj. Jā, tas, manuprāt, visā ziņojumā ir viens no pašiem svarīgākiem punktiem. Viņu attiecības ar Krieviju. Nu, nezinu, cik daudz ir lielas izmaiņas. Mums tur nu vienkārši ir ļoti rūpīgi jāsako, lai viņi tiešām būtu mūsu pusē. Paldies! Paldies, Nārzovku kungs! Kundze, piedošana! you. <laughs> Sorry, I'm, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, yeah, I would like uh, to congratulate you. Paldies! Uh, uh, Apsveicu jūs ar sagatavotu ziņojumu. Es vēlos pievērsties migrācijas jautājumam. To arī atspogļoju savā grozījumā. Uh, Mēs redzam, ko viņi ir ar Irānu tagad atcēluši savu vīzu režīmu, un līdz viņam veidojas ļoti nopietna attiecību krīze ar kaimiņu valstīm. Tad jums vajadzētu to mēs ar vienu norādīt. nu, kas viņi, viņi jau līdz šim īstenībā palīdz tādā ziņā Eiropai atceļot vīzu režīmu ar valstīm, kas ir migrācijas izcelsmes valstis, un nu, līdz to viņi palīdz Eiropai migrācijas pārvaldīšanā. Dažāna kungs, lūdzu. Paldies! Es arī vēlos atzinīgi izteikties par jūsu sagatavoto ziņojumu. Trīs lietas. Pirmkārt, mēs ļoti detalizēti e, pieprasām parlamentam veikt konkrētas darbības. Sanāk, ka mēs gandrīz tā kā recepti izrakstam, ja, kas viņam ir jādara. Nesam jau arī paši nekādi dievkociņi. Tālāk par mēdīju brīvību, protams, visi piekrītam eh, galvenajiem principiem ir jānodrošina tiesiskums, eh, īpaši svarīgi, jā, kas arī precīzi izcelts jūsu ziņojumā. Un vēl gan viens, faktiski ne tikai tas attiecināms uz Serbiju, bet daudzām citām valstīm. Mēs vienmēr uzsveram, ka mēdīju brīvība ir it kā mērām tikai neatkarībā no varas, bet mēdīju brīvība arī īstenībā nozīmē brīvību no dažādiem lobiju grupām. Un tas, lūk, arī jāņem vērā, ja, kas vienkārši nopērk mēdījus, kas ir gatavi samaksāt par savu viedokli. Lūk, tam vajadzētu arī pievērst uzmanību. Uh, un panākt caurskatāmību par patiesiem mēriju īpašniekiem. Tas nav tikai par Serbiju, bet Rietumbalkānu valstīm kopumā, jo mēs zinām, ka bieži vien tas tā notiek, ka šī vienkārši lobby grupas un nu, dažādas ietekmes grupas skaidri nopērk šos medijus. Vai tiešām tā kā mediju brīvība nav tikai šādā šaurais pretnējā skata? Un treškārt, kas tālāk kungs jau norādīja, un Zubraukas kundze par šo ārpolitiku, viņu virzību un virzienu. Viņu attiecības ar Krieviju. Mums, prāt, būtu mums skaidrāk jāpasaka, ko mēs sagaidām no Serbijas. To vajadzētu precīzāk ierakstīt kādās būtu, mēs redzam, kādām būtu jābūt attiecībām starp Eiropas Savienību un Serbiju. Tā kā nu, mums jāpasaka skaidrāk, ko mēs no viņiem sagaidām šajā ziņā. Paldies! Vārds tālāk Kalabēras kundzei, kura pastāv komisijas eh, arī attiecību dienā direktorātu. Jā, paldies par izcilo ziņojumu, kas lielā mērā arī ņem vērā mūsu sagatavoto progresu ziņojumu par paplašināšanos un Serbijas virzību uz Eiropas Savienību. Un mēs arī sagaidām, ka varēs atklāt jaunas sarunas nodaļas eh, jau Bulgāru prezidentūras laikā. Izšķiroši svarīgi jau nav tikai tehniskais progress par atsevišķām sarunu nodaļām, bet kā daudzas reizes jau esam norādījuši, ka tiešām izšķiroši svarīgi ir pierādīt uh, uh tiesiskumu nostiprināšanu un attiecībām ar Kosovu uzlabošanu. Mēs sagaidām no Serbijas, ka viņi pierāda reāli, ka tās izmaiņas, ko viņi ir apsolījuši, kad reāli darbojas cīņu pret korupciju, organizēto noziedzību, eh, mediju brīvību un minoritāšu tiesību ievērošanu. Maijā mēs tieši bijām atkārtajā vizītē Serbijā un to uzsvērām. Un uzsveram tieši jā, ko jūs arī savā ziņojumā un šodienas debatēs uzsverāt vēlreiz parlamentā lomu, uzraugot valdības darbu. Un tādēļ kopā Eiropas parlaments un Eiropas komisija var panākt reāls izmaiņas, lai šīs palielināšanas, eh, paplašināšanās process eh, notiktu un balstītos uz patiesu progresu, ko īsteno pati Serbija. Tādēļ ļoti svarīgi, protams, ka mēs vēlreiz uzsveram tos iegumus, ko sniedz mm, šīs Eiropas Savienības integrācijas process Serbija atkal apzinoties šo svarīgo savu procesu virzību, arī veicina sabiedrības izpratni. Un gal galā, jo tā būs sabiedrība, kas galā referendumā nobalsos par šo integrāciju. Bet kādā ziņā apsveicu jūs ar ziņojumu. Paldies! Vai būtu vēl kādi komentāri? Labi, paldies jums visiem par jūsu komentāriem un turpināsim strādāt pie ziņojuma projekta. Un sagaidām jūsu grozījumus līdz 30. augustam, 11. Tā kā visu vasaru varēsiet rakstīt savus grozījumus. Un tad plānojam 22. septembrī izskatīt un afet komiteja izskatīt to oktobrī, un plenārsesija balsojums būs novembrī. Uh, Tagad desmitais punkts. Esam jau iedzinuši laiku, nedaudz pāris minūtes vismaz mūsu rīcība papildus. Tātad nākamais ziņojums par Kosovu. Un tādēļ man liels prieks un gods dot vārdu mūsu referentam Igoram Šaltskungam. Lūdzu. Eh, <clears throat> gospod predsedujoči, hvala za eh, besedo. Paldies par man doto vārdu. Kad es strādāju pie šī ziņojuma par Kosovu, centos to visu aplūkot caur tādu pēc iespējas realistiskāku prizmu un pievērsties uh, pašiem svarīgākiem jautājumiem, ja mēs runājam par progresu, kas ir panākts Kosovā. Es tātad šeit nu, pašus tādus spilgtākos akcentus iekļauju tekstā, un es ceru, ka to jūs bagātināsiet ar saviem grozījumiem. Ievadu vārdos varu tikai atzīmēt, ka Kosova ir spērusi sojas uz priekšu arī ļoti nesen. Protams, progress varētu būt bijis ievērojamāks, un, protams, Ir vairāki iemesli, kādēļ nav izdevies paveikt visu iecerēto. Parlamentā partijas ir tik ļoti sašķēlstas, ka ir grūti vienoties par kaut kādu kopsaucēju. Iekšējā komunikācija valstī arī ir visai sarežģīta, bet neskatoties uz to visu, ir pieņemti vairāki līkumi, likumi, kas saskan ar Eiropas Savienības integrācijas prioritātēm. Jāpiemin arī demarkācijas uh, līnijas ratifikācija ar Melnkalni. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu uzsākt mm, vīzu liberalizāciju ar Kosovu. Kosovo ir vienīgā valsts Rietumu Balkānos, kuras uh, pilsoņi nevar brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā. Manuprāt, Eiropas parlamentam un Eiropas kopienai vajadzētu rīkoties kā uzticamam partnerim, un ir izpildīti visi priekšnosacījumi, tad um, ir arī jāsako uh, kaut kādam apbalvojumam, piemēram, šoreiz runājot par vīzu liberalizāciju. Mēs redzam, ka padomē ir vērojama arī politiskā grība. Uh, Un es ceru, ka tas arī rezultēsies konkrētos lēmumos. Savā ziņojumā esmu pieskāries arī korupcijai un organizētajai noziedzībai, kas joprojām rada lielas problēmas. Tas ir process, kas arī noteikti vēl turpināsies, un ir nepieciešams ārkārtīgi daudz pūliņu, lai varētu samazināt organizētās noziedzības un korupcijas um, izpausmas politiķi tiek arī ietekmēti, ir mēģinājumi viņus uzpirkt, tāpat kā arī tiesnešus un a, augsta ranga ierēģņus. Mm. Bijis arī grūti tā ļoti plaši cīnīties pret korupciju visaugstākajos līmeņos. Tādēļ ir jābūt ļoti labai sadarbībai starp tieslietu iestādēm, policiju. Uh, un, protams, arī valdību. Mēs ceram, ka tas notiks un ka nesenā slepkavība un tiks atrisināt pēc iespējas ātrāk, izmeklēt pēc iespējas ātrāk un arī atklāta. Ir jāpiemina arī kāds aspekts saskarā ar Serbijas ziņojumu. Mēs vēlamies, lai attiecības starp Belgradu un Prištinu uh, uzlabotos pēc iespējas ātrāk un lai varētu izveidoties auglīgs dialogs. Mūsu mērķis ir panākt, lai abas iesaistītās puses izpildītu savas saistības un lai beidzot arī Kosovo varētu spērt tādu patiešām lielu soli uz priekšu. Tam visam ir jānorisinās caurskatāmi, Mums ir jāinformē Kosovas parlaments par mūsu lēmumiem, lai viņi varētu arī spērt tālākus soļus reformu procesā. Gribēju vēl pieminēt kādu jautājumu, kas ir pietiekami nozīmīgs, proti vide, ekoloģija. Šī gada ziņojumā tam ir pievērsts vairāk uzmanības, runājam par uh, gaisa kvalitāti Prištinā, piemēram. Un, protams, ka tas ietekmē uh, sabiedrības veselību. Un uh, Elektrostacija, kas atrodas Prištinā, ir viena no piesārņojošākajām šajā reģionā, un tas arī ir lielākais piesārņojuma avots. Eiropas Savienībai vajadzētu arī tam pievērst vairāk uzmanības. Ir jāizmanto vairāk atjaunīgie energoavoti, lai varētu uzlabot dzīves kvalitāti un, protams, arī ekoloģiju. Tas būtu viss no manas puses, un es ceru, ka kolēģi ēnu referenti bagātinās manu ziņojumu ar tādiem konstruktīviem grozījumiem, un es ceru, ka gal galā ziņojums izvērtīsies eh, ļoti labs. Paldies! Paldies, Igor, par prezentāciju. Tagad varētu dot vārdu Bosnijas Hercegovinas un Kosovas delegācijas vadītājiem Piculs kungam, bet viņa zālē nav tad došu vārdu dažādu politisko grupu locekļiem. Pirmais Bredas kungs ETP vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribēju pateikties Šaltes kungam par šo ziņojumu uzmetumu. Esmu nedaudz pārsteigts. Lasot šo pirmo redakciju, kur nav joprojām pieminēts, ka piecas dalību valsts joprojām nav atzinušas Kosovas statusu. Un Eiropas Savienībā tas tā vienkārši tiek pieņemts. Netiek atzīts Kosovas kā valsts status. Tiek, eh, netiek arī runāts par asaru gāzes izmantošanu, piemēram, arī, eh, lai vērstos pret demonstrantiem, un mēs gribētu dzirdēt arī, ko varētu par to teikt parlamenta priekšsēdētājs Prištinā. Un tas patiešām nav pieņemami. Ja runājam par Prištinas Belgradas dialogu, jāpiemina jau spēkā esošo līgumu īstenošana, transponēšana ir arī eh, runāts par sadarbību starp eh, abu valstu pašvaldībām un ir eh, kaut kā jāmēģina deeskalēt šī situācija, ieviešot nepieciešamās reformas un uz tādas labas nots patiešām ir jāizkopja attiecības starp Belgradu un Prištinu. Paldies! Paldies, Kristian Prēda. Pancēri kungs. Grazie. Ringrazio il relatore. Eh, io penso che il Kosovo sia parte. Paldies. Uzskatu, ka Kosovai ir vieta Rietumbalkānu stratēģijā, un mums ir jāturpina izkopt šī stratēģija. Kosova ir arī tāds kā termometrs, kas ar savām svārstībām rāda, ka arī Eiropā mēs visi nesam vienoti. Okay. Ir kāda ķībele ar vācu tulkojumu, saka priekšsēdētājs angļu valodā, gan viss kārtībā. Sāk no jauna, jautā runātājs. Es teicu, ka Kosova ir Balkānu stratēģijas neatņemama sastāvdaļa. Tāpat to var uzskatīt par tādu termometru vai barometru, kas uh, rāda mūsu pretrunas. Mēs pirms kādu laiku runājām šeit komitejā par Sērbiju, un ja runājam par paplašināšanās stratēģiju, jāapzinās, kādu stratēģiju īstenot, vai tādu, kas galu galā noved pie kārtējās paplašināšanās, kas manās acīs ir pareizi, bet mēs nevaram atteikt eh, paplašināšanos, atteikt eh, Kosovai iestāju un nedomāt arī, piemēram, par Turcijas un Krievijas um, ietekmi, ko tā mēģina vēl palielināt šajā reģionā. Un piecas valsts, kas joprojām Kosovas status neatzīst, arī tā ir problēma. Un arī politiskā fragmentācija Kosovā ir ļoti kaitnieciska. Eh, tas darbu parlamentā apgrūtina un, protams, arī nenāk par labu efektivitātei kopumā. Vairāki parlamentārieši uz, uzvedās vienkārši nepiedodami, tika izmantot arī asaru gāze. Es domāju, ka asargāzes izmantošana ir atklāti jānosoda. Arī šī demarkācijas līnija, robeža jautājums ar Melnkalni e, tiek risināts, tas ir ļoti labi, bet ir arī aktīvāk jācīnās pret uh, organizēto noziedzību un korupciju, e, panākot arī vairāk rezultātu. Kosovas iestādēm arī ir aktīvāk un efektīvāk jācīnās pret uh, nelegālo līdzekļu legalizāciju. Ir jāievēro uh, akī komunitēri, jāpieskaņo likumdošana tai, ir uh, jāievēro arī cilvēktiesību nodaļā atrunātais, un ir šis likumdošanas ietvars, kas palīdz ievērot Eiropas standartus, bet standartu īstenošana vēl pieklibo. Ja runājam par uh, runas brīvību un preses brīvību, arī šeit joprojām situācija nav pārāk rožaina. Runājot par attiecībām ar Serbiju, Kosova ir gatava turpināt dialogu, bet ir jāiekļauj tekstā vēl papildus atsauce, lai panāktu tālāku progresu šajā jomā. Priekšsēdētāji Ja mēs runājam par Serbiju, trešais jautājums, kas šeit izskanēja, ir cieši saistīts arī ar Kosovu. Nevar domāt tā, ka Serbijai var piedāvāt vietu Eiropas Savienībā un Kosovu atstāt kaut kur maliņā uz rezervistu soliņu. Paldies! Paldies, Pandzēri kungs! Kolēģi, gribēju jums paziņot, ka pie mums ka mēs esam saņēmuši atbildi no ārējā darbības dienesta par darba kārtību. Rītdien mēs varētu iekļaut uh, papildus punktu darba kārtībā, lai apspriestos par situāciju Kišiņevā pēc tam, kad būsim diskutējuši ar Kataras uh, ārlietu ministru vietnieku. Jums tas ir paprātam? Šodien neviens nevar ierasties, tikai rītdien. Ap cikiem Ērika varētu ierasties pārstāvis no ārlietu dienesta? Ap 10.30. Varbūt tad grupas sekretariāti attiecīgi varētu informēties kolēģus, kas jau ir devušies prom, bet nu, mēs arī to nosūtīsim elektroniskā formātā. Tagad atkal turpinām pārunas par Kosovas ziņojumu Vaigla kungs no Alda grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! I thought it was me. I would, I, I, excuse me, uh, Chair, I would like, Hilda Bautmans I, I would like to pass the yeah. <laughs> right to. <laughs> Es tomēr došu vārdu kolēģei Hildei Valtmanai, kas ir ēnu referente. Paldies! Pirmām kārtām gribēju uh, pateikties uh, referentam, uzteikt viņu uh, Uh, ar tādu labu ziņojumu, un mūsu grupas acīs uh, tas ir tāds uh, lielisks fundaments turpmākajam darbam. Es gribēju tagad paust mūsu grupas viedokli. Mēs domājam, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš LGBTI kopienai, reproduktīvajām tiesībām, sieviešu nodarbinātībai, antidiskriminācijai, sieviešu politiskajā, iesaistē politiskajā dzīvē un tā tālāk. Es uzskatu, ka runājot par jaunu mandātu, varētu uh, tam pievērst vairāk uzmanības. Izglītībā vairāk uzmanības jāpievērš segregācijai un diskriminācijai. Uh, veselības uh, aprūpē veltītā nodaļa ir visai plaša. Bet ir jārunā arī par zāļu pieejamību un citām būtiskām problēmām. Ekonomiskajā jomā ir vairāk jārunā par MVU un par to, ka nacionalistiska un uh, ultralabē retorika reģionā kļūst aizvien izplatītāka. Mums ir, uh, piemēram, ar kultūras projektu palīdzību jāmēģina šī tendence vērst par labu. Mēs arī varētu atbildēt tā atzinīgi vērtēt progresu, kas ir panākts gan dzimuma līdztiesības, gan uh, nelegālās migrācijas apkarošanas jomā. Viss tās tiks atspoguļots mūsu grozījumos. Liels paldies! Paldies, Valtmans kundze! Tagad uzstāsies Epidēdevs kungs, kas pārstāv pie grupām nepiedarošos deputātus. Lūdzu! Η έκθεση για την πρόοδο της εντάξεως του κοσμοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Paldies! Kosovas progresa ziņojums. detalizēti apraksta dažādas um, veiktās īstenotās programmas un to, kādas problēmas tai vajadzētu atrisināt, lai kādu dienu iestātos ES. Es gan gribētu teikt, ka kādas valsts iestāja Eiropas Savienībā tai nevajadzētu būt atkarīgai no kaut kādiem politiskiem apstākļiem. Mums ir jāsaprot, eh, kas vispār notiek eh, Eiropas Savienībā. Tā ir valsts, ja tā iestāsies Eiropas Savienībā, tas varētu radīt ļoti daudz problēmu. Īstenībā Kosova ir radusies atņemot daļu teritorijas eh, Serbijai. Un tieši šī teritorijas daļa bija tāds kā Serbijas kultūras šūpulis, un, protams, ka tas rada rīvēšanos ar Belgradu. Ir valsts, kuras nav atzinušas Kosovas status, un tas ir tikai loģiski, jo tas, kā pirmām kārtām šī valsts ir radusies, ir radījis reģionā riskus. Un īsnībā tas arī varētu radīt varbūt nepareizas domas citos reģionos un teritorijās. Un kā tad, Eiropas, kā tad Kosova varētu iestāties Eiropas Savienībā, neradot tālākas problēmas? Un ir arī problēmas ar Albāniju. Tas viss radīs vēl papildus problēmas. Albānija vēlas arī paplašināties. Mums tas ir jāuztver nopietni un nevaram pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Paldies! Thank you. Paldies! Šuica Dubāvka, lūdzu. Thank you. Thank you, David. Uh, I think there are... Paldies, David. Te ir divas galvenās problēmas. Pirmām kārtām paldies Šoltes kungam par pirmo progresa ziņojumu. Uh, talking about Kosovo. Uh, All... Ja runājam par Kosovu, ir divas galvenās problēmas. Pirmām kārtām piecas dalību valsts, kas nav šo valsti atzinušas, un Kosovas un Serbijas iestāja tiek, nu, burtiski apspriest visu laiku paralēli. Šie jautājumi mums ir protams, jāpiemina. Ko es šajā ziņojumā neatradu? Jūs pieminējāt, jūs nepieminējāt sērbu e, pašvaldības Kosovas ziemeļos, e, jūs pieminējāt šo tilta problēmu, bet e, citas lietas ne. Arī robežu demarkācijas lēmums ar Montenegro, Melnkalni ir apsveicams, bet ir vēl daudz problēmu. Arī vīzu liberalizācija ir apsveicama. Uh, Domāju, ka nu, šī mēneša laikā arī mūsu grupa sagatavos vairākus grozījumus. Paldies! Tagad Knuts Fleckensteins. Mūsu grupas vārdā Pancerī kungs jau gandrīz visu svarīgāko pateica, bet eh, varētu varbūt eh, kādu aspektu formulēt tā precīzāk nekā tas izdevās iepriekšējiem runātājiem. Tas īstenībā attiecas arī uz citām Rietumbalkānu valstīm. Mums arī Eiropas Savienībai ir jātiek uztvērtai nopietni, ja mēs vēlamies, lai tā tas notiktu gan Kosovas gadījumā, ja mēs vēlamies, lai notiktu vēl vairāk reformu un pieprasām tās veikt pamatoti, tad mums arī pašiem ir jāpaveic savu mājas darbi un ir uh, jāparūpējas, lai mums joprojām uzticas ir jādefinē, kādi priekšnosacījumi ir jāizpilda, lai beidzot varētu uzsākt vīzu liberalizācijas procesu. Kosova ir vienīgā valsts Rietumbalkānos, kuras pilsoņi nevar šeit brīvi pārvietoties. Tagad vēl ir, ja mēs teicām, uh, toreiz mēs visu laiku viņiem uzlikām jaunus pienākumus, teicām, ir tagad jāatrisina šis uh, demarkācijas jautājums ar Melnkalni. Es domāju, ka šovasar mums vairs nav nekādu atrunu, lai viņiem šo vīzu liberalizāciju nepiešķirt. Paldies, Fēkenštaina kungs! Trīs runātāji vēl vēlas runāt. Baigls, Kukans un Boštināru. Tas viss tad Ivo Vaigls. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo ziņojumu. Kolēģi, lūdzu, uzlieciet austiņas. Mana kolēģe Vautmanes kundze patiesībā pieminēja to, kas ir vissvarīgāk mūsu politiskajai grupai. Kosova, protams, ir mūsu partneris. Citi kolēģi teica, ka attiecības starp Serbiju un Kosovu ir ļoti svarīgas un tādēļ ir jāizkopja arī dialogs. Uh, un tas neapšaubāmi ietekmēs abu valstu Eiropas perspektīvas, perspektīvas iestāties ES, bet šodien mēs runājam tieši par Kosovu šajā brīdī. Šai kādreizējās Dienvidslāvijas sastāvdaļai ir jāpiedāvā realistiska ES perspektīva. Šajā ziņojumā parādās uh, vērtējums par panākto progresu un ir minēts, ka nevienmēr tas ir bijis pietiekams. Bet lūdzu atminēsimies, ka Kosova bija uh, kādreizējās Dienvidslāvijas visvājāk uh, attīstītā teritorija un ir grūti panākt milzīgu progresu īsā laika posmā. Mums tas ir jāciena. Kosova ir uh, pelnījusi arī uh, cieņu no Belgradas, ir jāuzlabo attiecības starp Belgradu un Prīštinu. Ir bijuši vairāki incidenti. Bieži dzirdam, ka tas notiek galvenokārt Kosovas teritorijā. Jā, tā tas varētu būt, bet incidentos iesaistītie galvenokārt ir tieši no Serbijas uh, ienākušie. Viņi neievēro vietējos likumus, normas un neklausa arī policiju. Es patiešām nevaru saprast, kādēļ Spānija joprojām nav uh, devusi savu svētību Kosovas perspektīvai Eiropas Savienībai. Jā, viņi varbūt te mēģina kaut kā glābt savu seju, domājot arī par Katalonijas problemātiku, bet Kosovas gadījums ir atšķirīgs un nevajadzētu tādēļ mest ēnu uz Kosovas iestāju Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad Edvards Kūkans. Paldies, tikai dažas piezīmes. Paldies Igoram Šoltes par šī ziņojuma sagatavošanu. Viņš ir labi atspoguļojis, eh, cik eh, tādu vētrainu gadu ir piedzīvojusi Kosova. Nenoliedzami Kosovā ir panākts progress, bet es būtu gribējis redzēt vēl lielāku progresu. Un Kosovai arī ir eh, jābūt nopietni noskaņotai uh, turpināt reformu procesu, it sevišķi aktīvi cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Arī politiskajiem līderiem ir jādemonstrē laba politiskā grība. Eiropas parlamenta pārstāvji tikās ar Kosovas parlamenta delegāciju, bet diemžēl nevarēja vienoties par kopīgu paziņojumu. Tas patiešām ir sarūktinoši. Es gribētu arī uh, uzteikt uh, to, ka Kosovo beidzot atrada vienošanos par demarkāciju ar Sēr, ar Melnkalni. Mums arī ir jādomā par mūsu ārlietu politikas optimizēšanu nu, jābūt ļoti objektīviem un taisnīgiem pret abiem partneriem, kad runājam par dialogu. Uh, Varbūt mums vajadzētu arī Serbijas un Kosovas rezolūcijā izvēlēties e, vienotu valodu, jo citādi nu, viena valsts varētu domāt, ka otrai tiek piešķirtas kaut kādas privilēģijas. Mums ir jāpalīdz Kosovai nevajadzētu patiešām likt šķēršļus tās ceļā uz ES, bet vēl pēdējā piezīme. Daudzi runājot par Kosovas nākotne izmanto vārdu cerības, bet ar cerībām vien nepietiek, jāpiedāvā realistiskas uh, iespējas. Paldies Kukana kungam. Tagad Boštināro kungs. Man tūrīm Paldies, priekšsādātāji, divi komentāri. Visu pirms jau atsaucoties uz kolēģa Edvarda Kukana teikto par cerībām, mm, nu, tad jau jādodas uz Jeruzalemi, ja tur tikai par mm, cerībām un ticību jārunā. Bet, nu, ir skaidrs abām pusēm un arī mums, ka alternatīvas nav. Nav nekā, kas varētu stāties vietā Belgradas un Prištinas samierināšanai ir skaidrs. Neviena no abām pusēm nevar ignorēt šo bloķējošos faktoru pārunās un to, kādu ietekmi tās atstās uz pārunām un uh, gaidāmo turpmāko pievienošanos. Un tas ir eh, tāpēc, mm, ka, eh, lai sasniegtu līdz ar to progresu pārunās, tas ir uh, imperatīvs nosacījums. Rietuma Balkānu stratēģija ir integrēta stratēģija. Un, un tur tāds melns eh, plankums, caurums vidū ir. Tā nevar būt. Nevar būt, ka tāda viena sala izolējas un eh, tiek atdalīta no potenciālā ēs bloka. Otrakārt, par laiku. Laika grafiks sāka radīt eh, reāls problēmas visā reģionā, ja uh, virzības uz priekšu nav. Un ja nav arī mūsu uh, solīšu, kas spērti pretī Albānijai, un uh, arī atbildot Vaigelas kungam par uh, šo neatzīšanu. Nu, tas nav tik maz, tik daudz par Kosovu. Turpat nav nekā kopīga mūsu attiecībām ar Kosovu. Šie pieci, mm, kas neatzīst, nu, viņi neatzīst Kosovu. Uh, Nu, un tas saistīts ar to, kā šīs valstis reaģē pašas uz saviem likumiem un pašnoteikšanās tiesībām, kā arī atšķiršanās tiesībām. Tāpēc arī es vēršos pie šīs komitejas un Eiropas komisijas, arī padomes, un aicinu tad nu padomā, kā, padomāt, kādas uh, garantijas, kādus nosacījumus mēs varētu izvirzīt tām piecām valstīm, kas neatzīst Kosovu, lai tās varētu atteikties no savas rezervētības. Atgādināšu, ka manai uh, valstī Rumānijai nav nekā kopīga ar Kosovu, ne mums ir kādi konflikti, strīdi, nez arī kādas konfrontācijas. Bet nesen mans prezidents uh, teica, ka mēs varētu palīdzēt pārunu virzībā uz priekšu starp abām pusēm. Un, uh, Mm, Prištinā mēs saņēmām ļoti negatīvu reakciju, bet nu ir jāapsver, kāpēc gan ne. Un taču šo problēmu varētu mm, palīdzēt virzīt uz priekšu turpmākos procesus. Paldies, Paštināru kungu! Tagad Luis Kalavēras kundze no komisijas. Liels paldies! Paldies Šoltes kungam par ļoti labo rezolūcijas projektu, kur ir ņemti vērā 2018. gada komisijas ziņojums. Pirms divām nedēļām biju Kosovā, tiku ļoti labi uzņemta. Mēs esam redzējuši pozitīvu situācijas attīstību Kosovā, investīciju klimata jomām un arī demarkācijas ar Melnkalni jomām. Bet, nu, tas, cik ātri notiek nevis reformu piemērošana, nu, tas ir visai palēni. Tur ir tāda, zinām, polarizēšanās politisko partiju vidū. Bija vēlēšanas 2017. gadā, bet nu, mums ir jāiedrošina Kosovu, lai Eiropas reformu Nu, plāns virzītos uz priekšu ātrāk. Mm, mums ir ļoti svarīgas intereses, lai ekonomiskās reformas gūtu panākumus un uh, lai nebūtu mm, tā, ka kāda iniciatīva varētu apdraudēt mikroekonomisko stabilitāti vidējā vai ilgtermiņā. Mums īpaši rūpīgi jāraugās arī uz uh, publiskās pārvaldes reformu un arī dažādām reformām tiesiskuma jomām. Vēl atgriežoties pie vīdes jautājuma, nu, tas, protams, ir ļoti svarīgi Kosovas pilsoņiem, tāpēc mēs arī ar Kosovas iestādēm runājam par to, ka ir jābūt enerģētikas politikai, kas iekļaut, kas ņem vērā enerģijas efektivitāti un atjaunīgamos resursus kā divus pīlārus, un mēs esam gatavi viņiem palīdzēt šajā saistībā. Uh, Ir liels prieks, ka mēs 10 miljonus esam plānojuši investēt Kosovas enerģētikas efektivitātes pastiprināšanai, lai uh, valsts ēkas būtu efektīvākas enerģētikas jomā. Tāpat es piekrītu Vautmanas kundas teiktajam par to, ka šī kultūra ir ļoti svarīga samierināšanās ziņā un arī, lai veiktu attīstību, tāpēc mēs sabied, sadarbības padomē lūdzam regulāri īstenot pilotprojektus un izmantojam pirmspievienošanās instrumentu, lai radītu reālu mm, piedāvājumu saistībā ar kultūras mantojumu. Tieši izmantot to kā šo atbalsta punktu, kā piedāvājumu, un tas ne tikai uh, veicinās eh, cilvēks no reģioniem ceļot, bet arī pašus eiropiešus piesaistīt reģionam, jo mums eh, ir jāiepazīst vienam otru labāk. Nu, un visbeidzot, mēs te runājam par vīzu liberalizāciju, tas, iespējams, ir prioritārs jautājums eh, vismaz Kosovā, un jūs zināt, ka komisijas mm, dienesti un iekšlietu ģenerāla direktorāts devās faktu noskaidrošanas misijā šobrīd. Uh, Mēs gatavojam novērtējumu par trīs pēdējiem vīzu liberalizācijas kritērijiem, proti eh, par cīņu pret eh, korupciju un organizēto noziedzību. To mēs novērtējam ļoti ceram, ka drīz darbu pie tā noslēgsim. Lielas paldies! Paldies, Ruiska Laveras kundze! Vai jūs, uh, Igors Šoltes kungs, vēlētos apkopot? Teikt to paldies kolēģiem, ēnu referentiem! un arī mm, Digineer par eh, komentāriem. Tikai vēlos teikt, ka ir zināms mm, robežas šī, šajā ziņojumā. Nevar visu iekļaut, bet eh, sagaidu konstruktīvus grozījumus, kā mēs vēl varētu uzlabot šo ziņojumu. Eh, tik vienu lietu vēlos teikt. Noslēgumā es domāju, ka Fleckensteina kungs runāja par svarīgām lietām. Ja Eiropas Savienība tiešām vēlas eh, saglabāt savu uzticamību šajā dialogā, mums ir jāizpild arī savi uzdevumi, un tas ir ļoti izšķirošs brīdis Kosovai, lai iegūtu vīzu liberalizāciju. Paldies! Paldies, eh, Šoltes kungs. Ļoti svarīga lieta jūs pateicāt. Mums uh, referentiem ir ļoti grūti ievērot arī šo uh, ierobežojumus, kas saistās ar ziņojumu apjomu, jo, nu jā, var minēt to, var minēt ko citu. Nu, komisija ierobežojumu nav. Mm, debesis ir um, šī robeža. Jūs varat kaut 200 lapuses izstrādāt. Mums gan ir jābūt ļoti kodolīgiem, un tad vienmēr jāuzklausa kritika par to, ka mēs uh, problēmas detalizēt nesam apskatījuši. Kosovas ziņojuma laika grafiks ir tieši tāds pats kā Serbijas ziņojuma, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. augusts, pulksten 11. Nākamais punkts. Ceru, ka varēsim laicīgi noslēgt darbu 12.30 komisijas ziņojums par Albāniju. Nu, un bez kavēšanās dod vārdu Knukam Fleckensteinam. An diesem Sonntag. Ja, paldies. Jau svētdien, šo svētdienu ceturto reizi mēs dzirdēsim katējo reizi, kad Albānija tiek atzīta par kandidātu valstī virzībā uz Eiropas Savienību. Tad beidzot mēs dzirdam šiešam šo skaidru signālu, kad jāuzsāk sarunu sadaļu atvēršana, un tiešām ļoti labi, ka tiešām arī referents to ir precīzi ierakstījis. Un es to nesaku tikai tāpat, es to saku ar lielu pārliecību. Daudzi kolēģi arī no citām politiskām grupām, no tautas partijas, Aldis, no zaļajiem. Nu, tie ir tie pirmie, kuri man nāk prātā. Mm, arī pauž šādu apliecību, pārliecību. Un tad tādā ziņā ir ļoti eh, apsveik ticami, ka mums izdevies šo svarīgo jautājumu nepārvērst par kaut kādu partiju sastarpējo cīņu, bet gan tiešām skatīties par jautājumu būt, virzību pēc būtības. Un man ir tiešām prieks, ka tas ir izdevies. Ir ļoti svarīgi, ka šāds signāls skaidri tiek pateikts Albānijai. Lai gan mēs saprotam, daudz lietas vēl ar vienu nav tā kā vajadzētu mm, būt, vai kā tu iztēlojies viņu valdība, eh, parlaments, un arī mēs to redzam, Bet tomēr kopumā šis pozitīvais signāls ir apsveicams un arī progress, ko esam pieprasījuši pēdējo četru gadu laikā, ir tiešām tagad parādījies. Īpaši tajās jomās, ko mēs saucam par pamatšām prioritārajām Tas vēl arī papildus, ko jau 2010. gadā Eiropas komisija nosauc kā pamat nosacījumu sarunu uzklāšanai, uzsākšanai. Mm, izjā, šobrīd tieslietu reforma notiek ar pilnu jaudu. Un tam ir arī pirmā pozitīvā ietekme. Tā saturošais spēks ir jūtams. Paša valsts pārvalde Mēs redzam, ka ir veikts nozīmīgs reformas, un tikai jāsagaida vēl, ka arī reāli uz vietām varēs jau sajušos pārmaiņu labums. Tad mm, pirms mēs īpaši izcēlam tieslietu jomu. Pirmkārt, ļoti svarīgi, lai būtu politiskā griba veikt šādas milzīgas ilgtermiņa reformas, un kas vienlaiks apliecina lielās vēlmes un ambīcijas iestāties Eiropas Savienībā. Un ļoti svarīgi, ka mēs pamanām, ka visi parlamenta, Albānijas parlamenta, visu to atbalstīja. Un līdz to Albānijas īstenotās reformas, manuprāt, ir apsveicams un kļūst par paraugu citiem. Un tas ir jāiekļauj Rietumbalkānu stratēģijā. Un turklāt arī tieslietu reforma ir devusi tādu pārneses efektu un citām reformu jomām. Jā, mēs zinām, daudz kas vēl ir jādara, jācīnās par uh, pret uh, korupciju. Bet bez tiesu sistēmas nu, šī cīņa nav iespējama. Savā ziņojumā mēģinu arī ierakstīt tos sarežģītākos jautājumus, kas vēl prasa papildus darbu. Un tas, piemēram, skar arī uh, Eh, īpašumtiesības, eh, zemes grāmatas. Ja mēs vēlamies, lai ārvalstu uzņēmumi investētu Albānijā, tad mums jānodrošina, ka viņu īpašumtiesības tiek nodrošinātas. Un mēs noteikti šādā ziņā varam palīdzēt. Un vēl nedēļu pirms šīs padomas sanāksmes es vēlos norādīt. Uh, Parlamenta lielajās politiskās grupās mēs esam pavisam viennozīmīgi to pateikuši. Komisija arī to ir izdarījusi. Tad mēs atvēršamies pie padomus, nemēģināt atkal kaut kādām atrunām un varbūt tikai skaistām deklarācijām un runām, izvairīties atkal no lēmu pieņemšanas, bet pavisam skaidrs signāli pateikt Maķedonijai un Albānijai un tāpat arī Kosovai un uh, arī uzsākt tālākās sarunu sadaļas ar Serbiju un Melkalni. Paldies! Paldies par šo īsu atspoguļojumu, par Albānijas ziņojumu, un tagad uzklausām tālāk kolēģis no. Nu, man pienām pieejams saraksts, tātad piesakās Kukankungs. Daru, Šoltes, Hadži Džordžu, Zakurafa. Yes. Epidideios. Ich glaube, das war's. Also es sind äh, sechs Redner. Dann schlage ich vor, dass jeder. Nu, lūk, seši runātāji, katram divas minūtes. Un sākam ar Kukanu kungu, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Pateicoties Knutam Flenkensteinam ir izveidota pareiza līdzsvarota ziņa par Albāniju. Uh, un vēstījumus. Es vēlētos skaidri teikt, ka es pilnībā atbalstu to, ka vajadzētu noteikt datumu sarunu atvēršanai ar valsti, kas ir veikusi progresu integrācijas procesā. Ir ļoti svarīgi virzīt uz priekšu šo valsti, jo pretējā gadījumā uz spēles ir mūsu uzticamība reģionām. Nu, vairākus gadus uh, Esmu bijis iesaistīts politiskajos tematos šajā valstī un varu apliecināt, ka Albānijas politiskais eh, klimats vide ir mainījusies, kaut arī ir spēcīga polarizēšanās. Tomēr var redzēt, ka politiska atmosfēra ir kļuvusi konstruktīvāka, galvenās diskusijas eh, tiek eh, noturētas parlamentā un pārstāvji pilsoņiem atbilst augstiem standartiem. Tas ir ļoti labi. Mēs runājam arī par tiesu sistēmu reformu. Tā ir tāda ļoti robusta reforma, tam nepieciešams laiks. Tas nav viegls darbiņš. Mums ir jāsaprot, ka reformu īstenošana tiešām aizņem laiku. Un te es vēlētos tiešām um, noņemt cepuri komisijas un ārējās darbības dienesta priekšā par to, ka palīdzējāt reformas īstenošanā. Es domāju, ka tas ir jāpiemina, jo viņi ir paveikuši daudz. Citādi Albānijā vēl ir daudz kas darāms. Es pilnīgi piekrītu referentam. Viņš skaidri norāda konkrētās jomas, man nekas nav piebilstams, un vēl šī paplašināšanās pro procedūra un uh, kritēriju nosacījumu izverzīšanu. Nu, tā ir tā divvirzienu iela. Mums nevajadzētu kļūt par politisko kustību ķilniekiem. Ja nosacījumi ir tikuši izpildīti, tad mums ir savi solījumi jātur. Pretējā gadījumā mēs uz spēles liekam savu mm, uzticamību attiecībā pret Albāniju. Paldies, Kukana kungs. Nākamais ir Igors. Šoltes. Divas minūtes. Paldies par doto vārdu. Arī es vēlētos pateikties referentam par izcilo eh, ziņojumu, eh, kas iekļaujas sešās lapusēs. Mēs atbalstam eh, praktiski visus punktus, bet šajā brīdī mm, tikai mm, komentārs par 28. punktu. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka mm, tagad ir runa par kaitējumu, mm, spēkstaciju celšanai, bet vajadzētu būt vēl precīzākiem šajā jomā attiecībā uz hidroelektrostacijām. Bet eh, nu, ir vairāki tādi projekti, 14 kādi. Mums vajadzētu vairāk eh, uzstāt uz Josas upes aizstāvēšanu lai vairs nebūtu šie projekti, kas ir gar upi vai pie upes paredzēti. Nu, protams, mēs atbalstam atjaunojamos eh, resursus un hidroenerģijas izmantošanu, bet eh, vairāk kā 2800 mm, megavatu projekti mm, paredzēti, bet, nu, ekonomiski iemeslu dēļ tie ir interesanti investīciju projekti un publiskās bankas Eiropas investīciju banka un arī uh, investīcija attīstības banka. Nu, tur nevajadzētu investēt projektos aizsargātās zonās, kur nav izvērtēts sociāla-ekonomiskais um, eh, ietekmes novērtējums. Paldies, Igor Šoltes! Tagad vārds Hadži Džodžu kungam no Goe. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlētos personīgi pateikties Flekenšteina kungam par paveikto. Mm, es esmu pats ēnu referēts. Es domāju, ka ar mm, vērtīgu sādarbību mums izdosies nonākt pie labiem rezultātiem. Tomēr vēl daudz, kas ir darāms Albānijai. Viņiem ir jāievēro Kopenhāgenes kritērija. Eh, tas visām valstīm ir eh, priekšnosacījums, ja tās vēlas pievienoties. Eh, politiskais dialogs, dažādu viedokļu cienīšana un arī mm, tiesiskas procedūras ir ļoti nepieciešams. Nu, tas ir tāds pamatlietas, mm, kam ir jābūt visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Bet kas tad notika mm, pagājušo decembrī? Valsts parlamentā, nu, nekam tādam nebūtu jānotiek. Tiesu neatkarība ir ļoti svarīgs jautājums. Ir jācīnās pret narkotiku, tirzniecību, cilvēku kontrabandu un organizēto noziedzību, mm, vārda brīvība, plašsaziņas līdzekļu, žurnālistu neatkarība ir arī šie svarīgie jautājumi. Neaizmirsīsim arī minoritāšu tiesības. Nedrīkst būt kāda atstumšana vai diskriminācija. Mums ir jāaizsargā ikviena īpašumtiesības, jo īpaši minoritāšu tiesības Albānijai ir jāstrādā kopā ar pārējām eh, kaimiņu valstīs solidaritātes garā un ir arī jāievēro savas apņemšanās. Un tieši tā ir jācenšas atrisināt problēmas un jebkādas teritoriālās prasības, vēl kādas varbūt nu, pret citām valstīm. Un nu, tas ir tas, ko arī priekšsēdātais Junkers februārī aicināja darīt ar grozījumiem. Es ceru, ka mums izdosies nonākt pie labas teksta versijas. Paldies! Paldies! Tagad Epitēdējus kungs. Aizsver, Kirē, Proedrē. E, Paldies, priekšsēdētāji! Ja nu sekos padomas lēmums par uh, uh sarunu uzsākšanu, te tomēr pirms tas notiek, ir jāņem vērā konkrētas lietas. Tad ir jau tie faktori un konkrētās lietas, kuras uzskaitīja jau kolēģi. Bet ļaujiet man akcentēt dažas citas lietas. Tātad, manuprāt, ļoti svarīgi tieši visu laiku uzsvērt minoritāšu tiesības. Grieķu minoritāte, kas cieš Albānijā. Tas arvien turpinās. Par to liecina daudzi nepatīkami notikumi, e, un valsts e, e, viņi mēģina visdažādākos veidos ap, viņu tiesības uh, ierobežot. Un, piemēram, pārkāpjot šo cilvēku īpašumtiesības, to īpaši tos, kuri dzīvo uh, pie jūras, un viņus apvaino dažādi veidi, kā arī kriminālā darbībās. Otkārt, mēs saskatām, mēs zināms tendences Albānijā. Tādas ir ekspensīvas problēmas attiecībā uz kaimiņu valstīm. Nu, kad viņi būs atrisinājuši šīs lietas, tad viņi arī varēs runāt par pievienošanos Eiropas Savienībai. Paldies! Tālāk Boštinādo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi, lūdzu, atcerēsimies mūsu sākuma punktu - 14. gadu. Cik toreiz bija pretrunīgs šīs debats un kādas veidojās šīs smagās sarunas starp sociāldemokrātiem un tautas partiju. Tagad izskatās jau, ka mums tāds izdevies vienprātīgs ziņojums, kas tiešām pats par sevi ir pārsteigums un sasniegums. Un tādā ziņā albēņiem ir jābūt lepniem par sasniegumiem, ko viņi ir iznoši, un es pilnībā, pilnībā atbalstu šo aicinājumu, ko tāda uh, ir formulējusi komisija, lai padome uzsākt sarunas, dot zaļo gaismu sarunu uzsākšanu ar Albāniju. Es esmu ļoti iepriecināts, ka Albānija skaidri pasaka, ka viņi saskaņo savu ārpolitiku ar Eiropas Savienības ārpolitiku, un līdz to tas ir skaidrs signāls arī citām reģionu valstīm darīt tieši to pašu. Un es ļoti atzinīgi novērtēju Albānijas reģionālo lomu. Arī pat tās valsts, kas nav vienmēr, varbūt paši lielākie Albānijas draugi, tomēr novērtē viņu reģionālo lomu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, mēs Eiros parlaments esam veicinājuši Albānijas progresu, tieši veidojot ļoti gudru sadarbību starp mūsu politiskām grupām un Albānijas parlamenta partijām. Veicinot to, ka viņi saprotas, ka izbeidz šis cīņas starp Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Tādēļ, kolēģi, es aicinātu mums tiešām būtu jāveicina šāda tālāka sadarbība, jo mūsu sabiedrotājiem partijām ir jāpasaka pavisam skaidrs, ir nepārkāpamās līnijas, un tagad tā ir Ziemeļmaķedonija, un saviem draugiem no savām sabiedrotām partijām ir pavisam skaidri jāapsaka, ir robežas, kuras nedrīkst pārkāpt. Tas, kas sarkanās līnijas, nepārkāpamās robežas. Ja ne, tad tam sako saks, diemžēl. Paldies Baštināro kungam. Paldies, Elēk Zakurovs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es uzskatu, ka šis ir līdzsvarots uh, referents sagatavot ziņojums par Albāniju. Un vienlaiks mēs tomēr runājam par priekšnosacījumiem sarunu uzsākšanai. Uh, Un ļaujiet tad tieši uz tiem arī koncentrēties. Minoritāšu tiesības, par ko nu pat runā arī mans kolēģis. Viņš pareizi norādīja šajā ziņojumā. Ir jau arī norādīts, ka Albānijai ir jāstrādā pie uh, izglītības jautājumiem par uh, nodarbinātības veicināšanu. Jūs runājat par daudzām minoritātēm, bet nerunājat par šo lielāko minoritāti, pat par grieķiem, kas dzīvo Albānijā. Uh, Pagājušo gadu tika pieņemts likums par minoritāšu tiesību aizsardzību, bet tā vietā, lai aizsargātu minoritāšu tiesības saskaņā ar Eiropas priekšstatiem un standartiem, tas tomēr balstās uz veco režīmu, un tādā ziņā tas ir, zinām, tāds uh, regress Tad mēs iestājāmies par to, ka minoritāšu tiesības jāievēro arī grieķu uh, valodas lietošana un īpašumu, privātu īpašumu tiesību atrisināšana. E, tad ir ļoti liela šī grieķu minoritāte, un jums arī tas ir zināms. Uh, ir bijusi tiešām šādi uh, uh, smagi notikumi pagājušo gadu, kas ir izcinājušies kas skaidri bija vērsti tātad, vad, pret grieķu minoritāti, viņu tiesībām. Tas tika pārkāpts. Albāņu valdība eh, pieņem tāds pasākums, kur skaidri ierobežojama grieķu minoritātes īpašuma tiesības. Tas ir Himērā reģionā, kur jau vēsturiski vienmēr dzīvojuši grieķi, un bija arī vēl citi incidenti, eh, ar kuru, kas ierobežo minoritātes tiesības. Paldies! Paldies! Tagad vārds Komisijas pārstāvi. Kalvērs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, nu tā ir, kad komisija, protams, var rakstīt garāku ziņojumu. Bet tomēr arī mums ir noteikti ierobežojumi, to nosaka tulkotāja dienests. Tur nav tik svarīgi, protams, cik ir uh, labs puses, bet mums ir vienots vēstījums gan mūsu ziņomā, gan jūsu ziņomā, un to es tieši gribēju apsveikt un uzcelt, skatot visus šos progresa ziņojumus. Un tāpēc arī no manas puses uh, kompliments Lekinšteina kungam par veiksmīgi sagatavotu ziņojumu. Es tiešām to augstu novērtēju, un arī viņa pausto vēstījumu un atbalstu par šādu skaidru vēstījumu, uh, kā ir komisija ļoti daudz ko izdarījusi, un līdz to mēs varam sākt, uh, uzsākt sarunas. Kandidāts valsts status Albānija tika piešķirts 2014. gadā, un pēc tam sekoja būtiskās reformas, nodrošinot pastāvīgu un, un drošu progresu būtiskajās jomās. Tad ja mēs uzskatām, ka komisijas sagatavotā rekomendācija ir pamatota, un mēs pie šīs pārliecības paliekam. Ja mēs arī saprotam, ka ir jāturpina darbs, ir jākonsolidē līdzinējo sāpsniegumi. Un mēs ļoti ceram, ka mums izdosies arī veicināt šīs iekšējās politiskās debatas Albānijā. Arī mums ir prieks redzēt, ka jūs tieši koncentrēties uz tiesiskumu, uz izglītības likumu. E, komisija arī spēlēs būtisku lomu, veicot tieši arī starptautisku uzticēto uzraudzības lomu. Mēs esam iepriecināti, ka, protams, visas Albānijas partijas ir apņēmušās īstenot šīs nepieciešamās reformas un tās turpināt. Uh, arī cīnoties pret organizēto noziedzību, korupciju visos līmeņos. Nodrošināt pamatiesību ievērošanu, arī minoritāšu tiesību ievērošanu valstī, un tajā skaitā arī īpašumtiesību nodrošināšanu. Tāpat arī ļoti apsveicama jaunatnes sadarbības platforma, kas ir visā reģionā aktīvi darbosies, lai panāktu jauniešu sapratni, veicinātu kontakts un veic, um, veicinātu izlīgumu, lai visu laiku necelētu pagātni, bet raucītos nākotnē. Paldies arī Flakensteina kungam un visiem parlamentu deputātiem par sagatavoto ziņojumu. Paldies! Flakensteina kungs, lūdzu, īsi galavādi. Lai jau tā būtu, es domāju, viss jau ir pateikts. Es domāju, mēs varēsim to visu apkopot un izstrādāt vienoto dokumentu, un kas būs tikpat skaists un vienots kā līdz šim. Paldies Knotam Plekenšteinam par šo īso apkopojumu. Tālākais laika grafiks izskatās šādi. Tāpat kā Kosovas un Serbijas gadījumā. 30. augusts, 2011. lai jūs varat iesniegt savus grozījumus. Pirms liekam punktu rīta cēlienam, atgādināšu, ka, un nu pats saskaitīju, mums ir 70 deputāti, 7 piedalās. Nu, saprotams, izcilākie 7, kas vien var būt, kas ir palikuši un strādājuši līdz pašām beigām. Bet lūdzu pasakiet arī citiem, tādu īsu atgādinājumu, ka mums ir kopīgā tālāk sanāksme ar Libe komiteju, kas notiks uh, 50 uh, tātad platīja plenārsesiju zālē un tā sāksies 2.30. Un tas no pustrījiem līdz pusčetriem. Mm. Tā būs saruna in kamera, tātad slēgt slēgtām durvīm kopā ar Margarīni kundzi. Un pēc tam sekos Irānas ministra vietnieks šajā zālē. Tātad, ja jā, no puspieciem līdz pussešiem mums ir saruna ar Irānas sālietu ministru vietnieku šajā zālē. Mums rītdien savukārt papildināk klāt punkts par Moldāvas situāciju un visiem tādu labu apetīti. Un paldies jums par šiem diskusijām un turpiniet arī tās tā, tālāk. Paldies!